Okay, we... Godātie kolēģi, sāksim atkal darbu. Esam, lūk, nonākuši pie 16. darba kārtības punkta, un tā ir komisijas prezentācija. Viņa liks priekšā TNT projektus, tas ir 17. darba kārtības punkts, uh, tiks priekšā TNT projektu atlaist 2011. gadam. Te ir Žants Ērīgs Bakai, kas atbildīgs par visiem šiem jautājumiem laipni lūgts. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Liels paldies par šo man piedāvāto iespēju ierasties šeit komitejā, saka Pakēkungs, lai pastāstītu jums par atlases rezultātiem projektiem 2011. gadam. Komisija vienreiz jau bija pie jums un lika priekšā daudzgadu programmas rezultātus, kur tika iekļauti jūras uh, Mm, ātrumceļi un EMTS sistēma. Un tagad, eh, lūk, kā jūs dzirdēsiet pēc mirkļa, atkal runāsim par daudzgadu programmu, kas savukārt ietvers transporta politikas prioritātes un lielā mērā pievērsīsies projektu galvenajām līnijām, kas attieksies uz nākto, nākamo projektu, tātad um, šo savienošanas eh, instrumentu. Lūk, redzat, te ir jums pieejama arī brošūriņa. Tur ir atspoguļoti atlases rezultāti. Tie, kas no jums bija iesaistījušies iepriekšējos pasākumos līdzīgā kārtā, atcerieties, ka brošūrā mēs tiešām iekļāvām visu veidu informāciju tā, lai jūs varētu jau pat no, ļaujiet man pārbaudīt, tātad jau no 39. lapuses saņem daudz detalizētāku informāciju par tiem projektiem, kas ir ieteikti finansējumam. Priekšādātājs pārtrauc. E, godātie kolēģi, vai jums ir dokuments, vai jums ir šī brošūriņa pieejama rokā, jā? Ja? Nu, tad varbūt e, varam vēl palūgt arī Bredbornu kunam šo dokumentu iedot. Nē, nē, šī ir šī, doku, šī brošūriņa, lūk, ar zilvāku. Pārliecinieties, vēl, ka arī jums ir kopija. Lūk, lieliski. Tātad, Šeit iekļāvām nedaudz vairāk informācijas nekā iepriekšējo reizi, tā lai saņemat plašu informāciju par projektiem, kas tiek ieteikti finansējumam, bet centāmies iekļaut arī tādu informāciju par projektiem, kas netiek ieteikti finansējumam. Bet sniedzot tomēr nelielu kopsavilkumu par izvērtējumu un paneļu rekomendācijām eh, finansēšanai vai nefinansēšanai. Kas attiec uz pašu procesu? Komisija ar TNT izpildu aģentūras atbildību ir pabeiguši atlases procesu, un atlases eh, lēmums paredz 74 finansējumu priekšlikumus, tos es esmu iesniedzis jums arī komitejā šeit, un tālāk tie tiks nodot finanšu palīdzības komitejām dalību valstīs ceturtdien, un tālāk, ja saņemsim apstiprinājumu no finanšu palīdzības komitejas, uh, tad tādā gadījumā uzsāksies parastā konsultācija procedūra šeit parlamentā, kas šķiet tad aizsākto šī mēneša beigās. Un lēmums beigu beigās komisijā apstiprināšanai tad arī nu, tiks nodots un šie 74 projekti ar attiecīgiem lēniem tad tiks apspriesti ar projektu īpašniekiem un attiecīgais lēmums komisijā tiks pieņems par finansējumu tā, lai šos projektus varētu finansēt jau līdz šī gada beigām. Kā jau teicu, daudzgadu programmu jau apspriedām 2012. gadam. Šī ir ikgadējā programma, kur, par ko runājam. Un šeit lielā mērā atkārtojas pagājušā gada programma. Ir piecas galvenās prioritātes līdzīgā veidā. Pirmā no tām ir sniegt finansējumu projektiem, kas veicina transporta sistēmu integrāciju, un te jūs atradīsiet projektus, piemēram, par multimodāliem e, pasākumiem, tāpat arī par savienojumu punktiem, tāpat arī e, tīklu veidošanu ar jūras ostām. Otrā prioritāte paredzēta, lai risinātu klimata pārmaiņu, pārmaiņu draudus. Nu, piemēram, lai runātu par siltumnīca efektu izraisošajām gāzēm un tā tālāk, tā ietver arī tādus projektus, kas tika sagatavoti ņemot vērā Ziemeļu Eiropas eh, diskusijas par zemā sēra zonām un nepieciešamību mainīt dagvielu saturu, vismaz cenšoties eh, pārliecināties, ka kuģos tiek izmantota laikā no 2015. gada um, dagviela, kas neizdala tik daudz sēra. Un tātad runājam gan par šķidrināto gāzi, gan par cita veida dagvielām. Tātad tā ir vēl viena prioritāte. Prioritāte numur trīs. Tā savukārt ir prioritāte, ko apsveidām arī eh, saistībā ar Connecting Europe instrumentu. Un te vēlamies palīdzēt projektu sagatavotājiem eh, gatavot šai, šī instrumenta ietvaros paredzētos projektus, tātad savienojuma veidošanas, vēl viena prioritāte tika piešķirt arī konkrētiem mērķiecīgiem projektiem kur būs nepieciešams plašas investīcijas TNT projektu ietvaros. Ceturtā prioritāte tā tad ir saistīta ar darbu arī šajā Connecting Europe instrumentā, bet tāpat laikā saistībā arī ar projektu obligācijām. Jo, lūk, tā ir joma, kurā vēlamies atbalstīt tos projektu veidotājus, kas vēlas novatoriskiem līdzekļiem piesaistīt finansēju, veidojot privātās valsts partnerības, vai varbūt pat vēl kaut kādus novator, novatoriskākus risinājumus meklējot, apvienojot valsts un privātu finansējumu. Un šādu veidu priekšlikumus esam saņēmuši diezgan daudz skaitā. Un pēdējā piektā prioritāte, kas nebūtu nav maznozīmīga, kur mm, varbūt nav tik liels projektu, projektu pieteikumu skaits, ir paredzēta, lai sagatavotu nākotnes TNT projektu ietvaru. Par to šeit komiteja arī ticis spriests. Par to spriedām arī padomē. Uh, un tas gatavo sagat, tādu pamat atspērienu punktu galvenajiem transporta koridoriem, un, ja parlaments, protams, apstiprinās, tad tādā gadījumā tas varētu kļūt par tādu būtisku instrumentu TNT ietvara īstenošanai, un šī prioritāte līdz ar to piedāvāt finansējumu tiem projektu vadītājiem, kas gatavojas e, šo koridoru projektiem vienlaicīgi atbalstot arī pašreizējos e, kravas dzelzceļa pārvadājumu tīklus. Tātad šeit ir tāds dzelzceļa elements kopumā. Nu, tātad ikgadējies konkurss TNT projektiem pārsvarā pievērsās politikas prioritātēm, vienlaicīgi tepat laikā sniedzot finansējumu arī projektiem, kas saistīti jau ar veicamiem darbiem. Divi skaitļi, lai jūs saprastu, par kādām summām runājam. Programmas summa bija 200 miljonu eiro. Priekšlikumi un pieprasījumi finansējumam tiks saņemti par summu 426 miljonu eiro. Tātad, nu, pieprasījums bija, protams, pēc vairāk pēc līdzekļiem, gandrīz divreiz vairāk līdzekļiem nekā mums ir. Nu, tas, protams, ir labi, jo tas nozīmē, ka mēs varam pārliecināties, ka tie labākie projekti saņem finansējumu. kā jau vienmēr šādos gadījumos rīkoja, sadalījām darbu divos posmos. Vispirms bija ārējais novērtējums, e, tā kā tas jau programmā tika ieviests jau 2007. gadā, kur tika iesaistīti transporta eksperti, TNT, izpilda aģentūra, un viņi pārskatīja visus izvērtēja projektus un to atbildību noteiktajiem kritērijiem finansējumu saliktiem gan attiecībā uz kvalitāti, gan to, cik tie sasaistīti ar TNT projektiem un kādu pievienoto vērtību piedāvā e, no Eiropas mēroga. Viņi samazināja jau šo projektu skaitu no 138 uz 84 priekšlikumiem. Tas nozīmē, ka 54 projekti netika ieteikti finansējumiem, tātad ārējie novērtētāji tos jau uh, atlasīja, tad, kad bija izvērtēti visi šie galvenie kritēriji. Un kopš mēs ieviesām šo ārējo vērtējumu, eh, tā tas gadās vienmēr, tātad tā, tā, tā padziļināt projektu analīzes komisija nav nevienu no viņu atmestajiem projektiem paturējusi finansējumu pieslēgšanai. Nē, viņi klausa lūk šai, šiem ekspertu viedoklim. Otrais posms tagad eh, sekos, lūk, komisija izskatīs šos 84 priekšlikumus Tas, protams, joprojām kopumā pārsniedz atļau, pie, pieejamo budžetu. Mums ir panels, ko iz, kurā ir pārstāvji no dažāda veida komisijas ģenerāldirektorātiem, no vidas ģenerāldirektorāta, reģionālā, tāpat arī transporta un tā tālāk. Ši, šis panels tātad pārskatīja 84 projektus un nolēma ieteikt finansējumam 74 no šiem 84 projektiem. Nu, protams, ka visi šie projekti ir ļoti dažādi. Tie ir sadalīti pa visām piecām prioritātēm, kas iekļauts konkursā. Citas prioritātes sadaļas veiksmīgākas bija priekšlikumu saņemšanā. Jūs jau redzat šeit brošūras pirmajā lapā minēta arī skaitļi. Un, ja jūs apskatāt desmito lapus šai dokumentā, tad redzēsiet arī vizuālu izkārtojumu tabulā, tam kā geogrāfiski sadalīt šie priekšlikumi. Un te, kā jūs redzat, sadalījums ir salīdzinoši līdzens pa visām dalību valstīm, un ja paskaties šeit uz krāsu kodiem, tad redzēsiet, ka arī dažādās prioritātes ir diezgan līdzeni sadalīt, sadalīts, un redzēsiet arī, cik daudz finansējumu pieprasīts. Piemēram, projekti ir vidēji 2,5 miljonu eiro apmērā, un tad tie attiecīgi sadalīti pa visām dalību valstīm. Priekšādā, tad nu tāda ir mana informācija, tāda ir tā būtība šobrīd situācijai. 2012. gadā būs vēl viens konkurss, ko uzsāksim, kur varēs iesniegt priekšlikumu. Tātad 2012. Mm, gadā tas vairs nenotiks, bet līdz šī gada beigām mēs atkal pie jums ieradīsimies, un ja jūs to vēlēsiet, pastāstīsiet, pastāstīsim, kā tiks organizēts šis jaunais konkurss, un tas būs daudz gadu konkurss, daudzgadu projektu konkurss, un tas izmantos visus atlikušos pieejamos līdzekļus, tostarp arī daļu budžetu, kas varbūt atgriezīsies pēc vidusposma pārskata daudzgadu programmā. Bet par šo punktu vairāk varēšu pastāstīt jums gada otrā pusē, kad zināsim konkrētos apjomus un arī summas, kas varētu būt pieejams šādam nākamajam konkursam. Tas būs turklāt šī gada beigās vai nākamā gada sākumā būs vēl viena daudzgada programma līdzīga tai ko, šo, ko lieku priekšā jums šo pēcpusdienu, arī tur lielā mērā fokusēsimies uz sagatavošanās darbiem lielajiem eh, projektiem, tās starp arī TNT ietveram, Un e, to saku ar cerību, ka šī pēdējā, šajā pēdējā daudzgadu projektā būs daudz vairāk priekšlikumu no dalībvalstīm tieši sagatavošanās darbiem, kas nepieciešami šai lielai programmai, tā lai projekti varētu tikt uzsākti jau šobrīd. Un tajā brīdī, kad tā tiks uzsāta šī Connecting Europe instrumenta darbība, šie projekti jau būtu piedāvāt iestrādes tālākiem darbiem. Nu, nezinu, ka man tagad, protams, vajadzētu iet cauri 704 atsevišķiem priekšlikumiem, bet ja jūs kāds no tiem konkrēti interesē, pilnīgi noteikti esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies, saka priekšlādātājs, paldies, pakēkungs. Labi, tagad dosim vārdu deputātiem. Vispirms došu vārdu Kancienu kungam, viņš pārstāv tautas partiju. Nu, jums pirmajam vārds. Non so se sono il rappresentante del PPM, comunque. Paldies. Es uh, runāju, protams, kā tautas partijas pārstāvs, bet tomēr teikšu, ko es domāju. Nu, runāšu pavisam nopietni un uzdošu jums vairākus jautājumus. Noklausīties pa kēkungu teiktajā, gribētu tālāk attīstīt pāris jautājumus. Es redzu, ka šajā brošūrā atspoguļos ļoti labi paveikts darbs. Paskatīsimies uz devīto lapusi. Uh, Es pirmoreiz redzu šo brošūru un šos datus. Varbūt, ka man jautājumi tādēļ nebūs tādi ļoti, ļoti labi sagatavoti, taču tie ir jautājumi, kas man rodas šodien redzot ilustrācijas devītajā lapusē. Šeit mēs redzam, ka ir daži lieli projekti. Trešajā prioritātē šie projekti tika īstenot jau no paša sākuma. Uh, Eh, kas, kas notiek ar šo trešo prioritāti? Vai tur ir vairāk naudas, jeb tie projekti, kas tika iesniegti pirmie? Manuprāt, īpaši svarīga ir ceturtā prioritāte jo mūsu rīcībā nav daudz finanšu, un mums vajadzētu tās pietiekami gudri izmantot, mērtiecīgi izmantot, tā, lai piesaistītu arī privāto finansējumu. Es domāju, ka lielāks uzsvers jāliek nākotnē uz ceturto prioritāti. Tālāk, ja aplūkojam nākamo attēlu, tad redzam, ka ir ļoti daudz dzelzceļa projektu, bet nav gandrīz nemaz jūras projektu. To ir ļoti maz. Arī iekšzemes upju projektu ir salīdzinoši maz. Man gan šķiet, ka tā ir ļoti būtiska transporta nozara un to vajadzētu varbūt papētīt, kādēļ ir tik maz projektu šajā jomā. Trešais jautājums, kas man nāk prātā. Pakēkungs, jūs teicāt, ka būšot vēl viens aicinājums iesniegt projekts līdz šī gada beigām par šī gada finansējumu, un pēc tam būs vēl viens attiecībā uz nākamā gada finanšu aploksni. Es īsti labi nesaprotu šo konkursu procedūru. Uh, Ar šiem te abiem konkursiem mēs noklāsim laika periodu līdz 2013. gada beigām. Vai es pareizi saprotu? Tās būs arī septītās ietver programmas, septiņu, septiņu gadu programmas beigas. Cik daudz būs šo te projektu, kurus mēs varam finansēt līdz nākamā gada beigām? Gribētu saņemt precīzāku informāciju par to. Skatoties šajos priekšlikumos, var pamanīt, ka nav pārāk liels uzsvers likts uz starp valstu projektiem. Vai tā, šāds aspekts tiek ņemts vērā, ja jūs skatāties uz atsevišķu valstu projektiem atsevišķi? Paldies. Elka Drāvīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es tik detalizēti nerunāšu, esam saņēmuši dokumentus. Mēs varam lēnām izpētīt tos. Domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu komiteja saņemtu saulaicīgi, sīku un detalizētu informāciju, kas mums ir nepieciešama darbā. Paldies, kas sniedzat šo informāciju. No pirmāts uzmetiena šis priekšlikums liekas ļoti labs. Man nav nekāda problēma ar prioritātēm, ar trešo prioritāti, kur ir saņēmusi daudz līdzekļu. Domāju, ka TNT tīkla izveidē ir jāinvestē pēc iespējas vairāk līdzekļu, tas man ir pilnīgi saprotams. Ja runājam par privāto finansējumu, ko varētu piesaistīt TNT sistēmām, tad šeit bieži vien tiek runāts par projektu obligācijām. Es domāju, ka nākotnē privātais finansējums un obligācijas var būt tikai daļa no kopējā finansējuma. Tieši valsts atbalsts un publisko līdzekļu atbalsts būs nepieciešams šiem projektiem arī nākotnē. Man ir kāds komentārus, ko es atkārtoju laika pa laikam un gribu atkārtot arī tagad. Gandrīz vai puse no finansiālā atbalsta tiek ieguldīts dažādos pētījumos. Mēs gribētu vairāk reālu rezultātu nekā pētījumu. Gribu uzdot jums jautājumu, kāda ir jūsu iepriekšējo gadu darba pieredze, pakiekungs? Vai šo pētījumu rezultāti noved pie tā, ka tiek uh, izstrādāti konkrēti priekšlikumi un projekti, ja varbūt viss arī beidzas ar tādu pētījumu? Domāju, ka būtu noderīgi papētīt, kāda ir taustāmie rezultāti no visiem šiem pētījumiem, ko mēs finansējam. Un tas arī viss no manas puses, vēl tikai nobeigumā. Gribu teikt sekojošo šonadēļ komisija uh, tiksies, lai pieņemtu galīgos lēmumus. Vai jūs vēlreiz sazināsieties ar dalību valstīm, lai iesaistītu tās eh, galīgā risinājuma apstiprināšanā? Paldies, Bilbao kundze, nākamā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu pateikties komisijai par paveikto. Paldies par šo informāciju. Man ir uh, komentārs par procedūru. Nu, pirmkārt, šajā dokumentā mēs redzam izvēlētos projektus, kas ir prioritārie no ekspertu viedokļa. Reizēm tie varbūt pārklājas ar dažiem no Connecting Europe prioritārajiem projektiem. Kā jūs nodrošināsiet šīs procedūras savietojamību? ar paralēlām procedūrām Connecting Europe, kas ir eh, ka, budžeta līnija, kas arī finansē dažādus prioritāros projektus. Šīs procedūras ir atšķirīgas, manuprāt, tās eksistē katra pati par sevi. Vai tās kaut kur pārklājas? Varbūt šī te TNT atlase varētu kaut kā ietekmēt Connecting Europe Facility lietojumu? Jūs pieminējāt ekspertu komiteju un tās darbu. Tad, kad eksperti nāk klajā ar atzinumu, tad galīgais lēmums tomēr piekrīt Eiropas komisijai, kas izlem, kuri projekti tiks finansēti. Daļa no šiem projektiem neapšaubām ietekmē dalību valstis, kas šobrīd ir ļoti sarežģītā ekonomiskā situācijā. Vai jūs prasīsiet, lai katra dalību valsts daļai arī finansē šos projektus? Mans jautājums ir šāds, vai esat izanalizējuši visas blakus ietekmes, atlasot projektus? kuras dalību valstis, piemēram, varēs samaksāt šo līdzfinansējumu un kuras varbūt nē. Treškārt, gribēš, gribētu teikt, ka šī projektu atlase to varētu varbūt dalībvalsts noraidīt. Nu, man prātā ir kāds konkrēts piemērs. šogad un nākamgad varētu būt ļoti drastiski budžeta samazinājumi, un dalība valsts varbūt nespēs finansēt šos projektus. Krāmerkungs, lūdzu. Pirmām kārtām es vēlētos pateikties par jūsu priešlasījumu un arī par brošūru. Protams, pirmajā mirklī nevaru visu tā uzreiz labi saprast, tieši tāpēc arī pāris jautājumu. Kāpēc gāzes un elektrības tīklī? Galu galā šeit ir runa par enerģiju, kur tad šeit parādās transports. Tas nozīmē, ka mūsu komiteja šeit nemaz nebūs kompetenta. Uh, Ja es paskatos tagad uz tabulām, tad es varu konstatēt, ka tie svarīgākie kritikas punkti man būtu, ka kopumā, protams, ka mēs dodam priekšroku citiem jautājumiem, autoceļiem vairs netiek dotas tādas prioritātes. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, bet būtu svarīgi arī paskatīties, kas notiks nākamajos 10-15 gados. Nu, es uzskatu, ka ir pozitīvi tas, ka mēs vairs nedodam tik daudz prioritātes autoceļiem. Ko darīt ar iekšējiem ūdens ceļiem? Šķiet, ka ir jūtami visnotaļ lieli samazinājumi. Ja mēs paskatāmies uz pirmajiem gadiem, tad šeit neparādās Elba un Donava. To, protams, es varu apsveikt, bet es nezinu, eh, kur mēs nokļūsim nākamajos gados, kur tad ir šie savienojumi. Es nezinu, kuras ir tās īstās vajadzības. Es jau esmu minējis eh, skaitļus. 15 gadu laikā Vācijā iekšējo ūdensceļu izmantošana ir samazinājusies no 18 līdz 12 procentiem. Tāpat arī augštonavas kanāls, kas izmaksāja ārkārtīgi daudz. 2000. gadā tur bija 10 tūkstoši tonu vienību, un pagājušā gadā 652 vienības. Tas nozīmē, ka šis samazinājums ir milzīgs. Ja mēs tur vēl investēsim, tad tā būs vienkārši naudas šķērdēšana. Ja jūs man sekojat līdz tam, ko es saku, tad es, protams, esmu laimīgs. Jā, protams, mums ir jāskatās uz eh, tām valstīm, kas iz, iztērē visvairāk līdzekļu. Protams, ka šeit nav runa par lēmumiem, ir eh, jādomā par eh, dalībvalstu parlamentiem, par to, ka šie, šīs ir iestādes, kas pieņem lēmumus par budžetu. Uh, Pats svarīgākais tomēr ir tas, ka tad, kad es skatos uz šiem milzīgiem informācijas plūdiem, piemēram, paskatīsimies uz 17. lapusi, eh, milzīgs aplis šeit iet ap Mīnheni, tāpat arī ap Turīnu. Mums ir jāskatās, kur nokļūs šī nauda, mums vajadzētu nodrošināt savienojumus kurus varbūt pat vajadzētu pārvietot. Paskatīsimies arī uz Vīnu un Bratislavu šo milzīgi lielo uh, reģionu. Tāpat arī vajadzētu padomāt par Baltijas Adrijas jūras koridoru. Tāpat arī ir jādomā par uh, iekšējo Austrijas projektu, ko uh, kādreiz īstenoja Haiders. Nu, mums ir jāpadomā arī, piemēram, par Zemeringas tuneli. Īsnībā tam nav nekāda sakara ar uh, pasažieru pārvadājumiem. Uh, Jā, protams, Austrija var maksāt, bet ja mēs paskatāmies uz šiem projektiem, tad es redzu, ka no Bratislavas var nodrošināt eh, citus dzelzceļa savienojumus, kurus vajag vienkārši renovēt un elektrificēt. Uh, to varētu realizēt ar 20% no atvēlētajiem līdzekļiem. Es domāju, ka mums vajadzētu pārvērtēt šos lielos projektus. Mēs nevaram tagad eh, tērēt lielus līdzekļus, tā ir pagātnes domāšana. Tagad mums ir jādomā gudrāk. Roituka kungs. Dodu vārdu deputātiem tikai uz trīs minūtēm. Ertuga kungs tagad. Danke, Herr Vorsitzender. Zunächst Paldies, priekšādētāji. Pirmām kārtām paldies pa Kēkungam par uh, viņa teikto. 44 no šiem uh, eh, 74 projektiem ir iekļauti trešajā prioritātē. Tātad te ir runa par pātrinājumu, par uh, iepriekšējo TEN projektu īstenošanu. 35 miljoni eiro ir otrs lielākais investīciju apjoms otrajā prioritātē. Astoņi no šiem projektiem ir paredzēti gaisa piesārņojuma samazināšanai e, kuģniecībā. Ja mēs paskatāmies uz desmito lapusi un karti, kas tajā ir atainota, tad ir jāskatās, piemēram, uz Beļģiju un Nīderlandi. E, vidējā centrālās Eiropas un Austrumēropas valstīs nav tik daudz investīciju. Kāpēc? Kāpēc? Eh, kāds ir pamatojums jūsu izvēlē? Tāpat arī ir jādomā par satiksmes projektiem par iepirkumu šajā jomā. Kāds ir jūsu pamatojums šeit? Trešā prioritāte pakeikungs. Jūs teicāt, ka uh, ten projektus noteikti vajadzētu pātrināt un tos pietiekami ātri īstenot, tieši tāpēc ir arī vajadzīgi finanšu līdzekļi, jo tas nodrošinās visu pārējo. Tāpat arī mm, jūs sakāt, ka ir jāievēro vides apsvērumi, to var tikai un vienīgi atbalstīt. Uh, kā mēs īstenošim šos 30 uh, uh, projektus? Uh, Pēdējais jautājums par ceturto um, prioritāti. Te ir runa par uh, publiskās privātās partnerības projektiem. Vai ir bijuši kādi pieteikumi attiecībā uz uh, novatoriskiem finanšu instrumentiem? Tas būtu viss no manas puses. Paldies, Hovita kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu ļoti priecīgs lasīt simto lapusi kur ir ieteikums būvēt ceļu manā reģionā. Eh, šis apvedceļš jau sen ir nepieciešams. Es gribu pateikties komisijai par šādu lēmumu finansēt šo projektu. Es zinu apstākļus uz vietas un domāju, ka tas būs ļoti vērtīgs projekts, kas stiprinās Fīniksas ostu, kas atrodas manā uh, Uh, vēlēšana apgabalā un vispār uzlabos satiksmes plūksmu. Man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, es zinu, cik liela vērtība šiem projektiem ir uz vietas, bet varbūt pakiekungs varētu parakstīt, kādēļ šis manas uh, vēlēšana apgalā projekts ir tik ļoti svarīgs no Eiropas viedokļa. Otrakārt, uh, no šiem dokumentiem šķiet, ka šis projekts ir gatavs jau uzsākšanai. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt, kad tieši var sākties darbi. Treškārt, Pakē kungs un jūs priekšsēdētāji esat aprakstījis procedūru par to, kādas ir konsultācijas ar parlamentu un ka ir komiteja dalību valstī. Skatoties uz iepriekšējo pieredzi, pastāstiet mums lūdzu, cik liels procents no šīm te rekomendētajiem, no rekomendētajiem projektiem beidzot arī tiek īstenoti, cik liels īpatsvars atkrīt un cik liels īpatsvars tiešām tiek uh, Mm, īstenoti. Vai jūs vēl uzskatāt, ka šajā sarakstā būs kādas izmaiņas? Paldies, Bradborn kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs pavisam īsi komentāri. Pirmkārt, gribu teikt, ka es ļoti ātri izskatīju šo dokumentu, un pirmais iespējas ir tāds. Šķiet, ka ļoti pareizi ir likts uzsvars uz šauro vietu problēmu atrisināšanu, lai nebūtu tādu sastrēgumu domāju, tīpaši ar ierobežotiem finanšu resursiem, tā ir labākā stratēģija. Es gribētu pasvītrot to, ko Bilbao kundze teica pirms manis, proti par potenciālo konfliktu ar Connecting Europe instrumentu. Man šķiet tiešām pastāv briesmas, ka mēs varam aiziet tā kā pa divām atsevišķām taciņām, kas nesatiekas pēc tam. Uh, un kur pat netiek domāts par šo abu pieeju tādu kā tuvināšanu. Un trešais jautājums ir par laika grafiku. Es zinu, ka daudzi no šiem projektiem tiek uzskatīti par prioritātēm. Taču gribēju uzdot jautājumu, vai mums varētu rasties problēmas ar līdzfinansējumu tajā vai citā gadījumā. Gribētu dzirdēt komisijas paskaidrojumu, vai ir kādi priekšlikumu iestrādāt mm, kaut kādu klauzulu līgumā, kas uh, uzliek par pienākumu vismaz uzsākt projektu kaut kādā konkrētā laikā un kā šo projektu pabeidz, kad finansējums ir jāizmanto līdz kuram datumam. Un kad šo finansējumu var atsaukt, ja projekts nav uzsākts kolēģis no Anglijas austrumiem aprakstīja kādu konkrētu projektu. Tas mani tiešām mazlietiņ ieinteresē, ko viņš teica. Viņš pieminēja konkrēto projektu par ceļu no A14 un A16 uz Felikstaunu. Es nezinu, kā gan tas uzlabos šo satiksmes plūsmu. Es nezinu, vai pakeikungs varēs atbildēt uz šo jautājumu šodien. E, kas notiks ar šo ceļu savienojumiem? Es zinu, ka tieši ceļu savienojumi un saplūšana rada ļoti liels sastrēgumus un uh, arī avāriju briesmas. Paldies, Ajels Senders kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu pateikties Pakē kungam un komisijai par visu sniegto informāciju. Jāsaka, pilnībā vēl neesam varējuši apgūt to, bet mums ir pirmais ieskats šajos datos. Nu, kolēģi jau uzdeva daudzus jautājumus, un es arī pieskaršos līdzīgām tēmām. Mēs šeit runājam par atlases procedūru. Kā šo procedūru var sasaistīt ar to, kā mēs plānojam programmas. Dalību valstīm vajadzētu domāt par sava pamata transporta tīkla veidošanu un jādomā uz priekšu, vai ir kaut kādas, kaut kādi ierobežojumi. Ja dalību valstīs ir kaut kādi ierobežojumi, tad varbūt tās var vērsties pie Eiropas ar konkrētiem projektiem, kas palīdz pārvarēt dažādas šaurās vietas konkrētās vietās. Jeb dalībvalsts varbūt tendence ir tāda, ka dalībvalstis lūdz līdzekļus tiem projektiem, kurus tās ir iesākuši nevar pabeigt. Viens aicinājums iesniegt projektus noticis tikokā, un līdz šī cikla beigām ir paredzēti vēl divi konkursi. Pakēkungs, kā tas ietekmēs budžetu. Vai mēs iztērēsim visu atvēlēto budžetu, vai mēs prasīsim papildus līdzekļus, ja varbūt mums būs pārpalikums. Būtu interesanti dzirdēt, kāda ir šī situācija. Kāpēc mēs izsludinām vēl vienu pieteikšanās posmu, vēl vienu konkursu? projektu no Polijas un Baltijas valstīm, šīs valstis ir tās, kas iestājas Eiropas Savienībā salīdzinoši nesen. Vai tur ir labas prakses paraugi, ko mēs varētu, no kuriem mēs varētu kaut ko mācīties? Varbūt arī varētu saņemt plašāku informāciju par publiskā un privātā finansējuma īpatsvaru. Kumatsakus kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji arī es gribu pateikties Pakē kungam. επιλεγεί. Δύο μόνο ερωτήσεις γιατί... Paldies visai Eiropas komisijai par to, ko viņi ir darījuši un par šo prezentēto informāciju. Es nerunāšu par visiem jautājumiem, kas te tik pieminēti, bet tikai par vienu. Šie projekti, par kuriem mēs runājam, ir uz tādas kā robežas starp to loģiku, ko mēs izmantojam pagātnē, runājot par TNT, un to loģiku, ko mēs vēlamies formulēt rītdienai vai mēs esam tādā kā neitrālā teritorijā starp diviem budžeta īstenošanas periodiem, kā mēs savienosim šos divus periodus, šos divus plānošanas periodus, kā mēs nodrošināsim gludu pārēju. Tālāk jautājums par projektu obligācijām. Par tiem projektiem, kur jau ir apstiprināts pilots projekts vai pilots sākums kā tālāk notiks šo te projektu īstenošana, vai pilotu projektu secinājumi tiks ņemt vērā. Paldies. Mēsners kundze, visi jau ir izteikušies, tā kā man pat nav nekas palicis daudz ko teikt. Jā, protams, manuprāt, šie priekšlikumi daudzi ir labi. Uh, īpaši, ja mēs paskatāmies uz karti. Nu, ir ļoti svarīgi saprast, kur tad ir šie e, lielie sastrēguma punkti. Nav runa tikai par atsevišķām valstīm. Tieši tāpat arī, tāpat kā Kumatsakis kungs teica, es domāju, ka projektu obligāciju jautājums ir ļoti svarīgs. Ir e, vairāki priekšlikumi, ko mēs varētu iesniegt EIB, un tad mēs arī varētu paskatīties, kā varētu izmantot vismaz daļu no šiem 30 miljoniem eiro. Es e, pieļauju, ka daudzi projekti šeit nemaz nav parādījušies. Uh, E, tāpat atsautoties uz Bretborna kunga teikto, mums ir e, jāizmanto e, šie līdzekļi, savādāk mēs tos zaudēsim. Tad jāstrādā ir pēc šāda principa. Paldies, tagad ir Keikungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisijas pārstāvēm pa Kēkungam par šo informāciju gribu izteikt pāris komentārus un pāris jautājumus. Pirmā, ko, pirmais komentārs. Es, protams, labi saprotu, ka iepriekšējā daudzgada finanšu schēmas ietvaros bija lūk šie jau zināmie eksā, mm, šie, šie zināmie mm, pasākumi un tā tālāk. Un, un e, situācija mainīsies tālāk. Otrs komentārs ārkārtīgi interesanti tas, ka, lūk, šeit ir projekti no valstīm, kur kohēzijas politika ārkārtīgi svarīga. Un daudz gadu plāni ietvaros eh, nauda paredzēta šīm valstīm jau tieši kohēzijas politikai. Un divi jautājumi. Varētu domāt, ka daudzgadu programma tiktu sadalīta tad arī pa daļām jau šajā portfelī aģentūrai pašais kas tad attiecīgi atbilstu sadalījumam pa pētniecības projektiem un tā tālāk. Vai tā ir? Otrs. Protams, ka jūs mums nevarat jau skaidru un gaišu visu izstāstīt par projektu obligācijām, jo jūs jau nesat tas, kas izvēlēsies tos projektus, kuri tiks finansēti. Tā būs, lūk, šī aģentūra. Bet tātad, lūk, šis portfels, ko jūs ierosināt. Uh, projektiem un ko viņi var tālāk izmantot? Kā, kā tas tiks sadalīts? Un pēdējais jautājums. Vai tas fakts, ka budžeta apjoms varētu mainīties, vai tas varētu liecināt par to, ka jūs pārsiet vairāk no pētījuma finansēšanas uz reālu darbu finansēšanas? Liberāts Keikungs tālāk. <clears throat> Dziękuję bardzo z dużą taką wagą. Paldies, priekšsādātāji. Ar ļoti lielu uzmanību ilasīšos priekšlikumus un gribēju uzdot jautājumu. Dzirdēju, ka lūk arī būs apmēram 37 miljonu investīcijas Polijā. Celtniecības jomā un 2,5 miljonu pētījumos nu tas nozīmētu, ka Polijas valdība ir iesniegusi pieteikumus par šo summu, viens projekts noraidīts, bet nu tas viss kārtībā. Vai, vai tā tas tad notiek? Paldies, saka priekšsādātājs. Es arī pats gribētu uzdot jums jautājumu, pakēkungs. Pirmam kārtām paldies par šo prezentāciju arī ātri uzmet acis brošūrai, Un arī pārējos deputātus šķiet pārsteidzis tas fakts, ka jūs cenšaties ne tik vien sasaistīt prioritētas ar šiem pārobežu projektiem, jo tā parasti taču ir prioritēta, vismaz šai komitejā mēs vienmēr tā sakām. Bet arī esmu pārsteigts par to, ka esat centies paturēt fokusu uz šo savienojamību un savienojamību starp dažādiem transporta modeļiem kā arī cenšaties pārliecināties, ka pašreizējie tentē projekti un jau paveiktais, kas jau saņēmis līdzekļus, tiek turpināts atbilstīgi, lai turpinātu uzlabot šais jomas. Kopumā, manuprāt, šis dokuments tiešām ir labs. Cik tālu es to saprotu, tad tagad tas tiek nodots tālāk dalību valstīm, bet nu var jau iepriekš atbildēt Havit kungam ka ir ļoti reti tādi gadījumi, kad būtiskas izmaiņas šajos dokumentos vairs tiek ieviestas. Un mēs parasti vienmēr pēc tam vaicājam, kāpēc tad šāds izmaiņas ir notikuši, ja kaut kas tāds notiek. Un tāpēc es domāju, ka pārāk daudz izmaiņu šeit nebūs, bet domāju, ka pēkungs došai, pakēkums došai apstiprinās manis teikto vēl. Nu, tad, mm, Žanērika, varbūt, ka varat atbildēt. Nu, jautājumu bija daudz. Paldies! cerams, ka nebūšu paliec garām kādu no jautājumiem. Nu, ja, ja tomēr tā, tad mēģināšu jums atbildēt vēlāk rakstiski, atgādiniet man to. Bet, nu, tagad sagrupējot komentārus, varbūt vispirms atgriezīšos pie procesa kā tāda un pateikšu jums, ka visi šie projekti, kas ieteikti finansējumam, tos prezentēja, lika priekšā dalībvalsts. Tātad neviens no šiem projektiem netika identificēts atsevišķi. To nav darījusi komisija vai aģentūra vai kāda ārējie eksperti. Nē. Procesa sākumā viss, viss notiek tā, ka dalībvalsts iesniedz pieprasījumus, oficiālās iestādes iesniedz pieprasījumus projektiem. Un šai kontekstā, protams, dalībvalstis, kas arī ļoti svarīgi bija novērtējumā, dalībvalstīm bija jāapstiprina, ka viņas varēs piedāvāt līdzsvinu līdzfinansējumu šiem eh, projektiem. Un tas, lūk, ir projektu biedru, brieduma vērtējums. Tas, vai dalībvalsts ir gatava piedāvāt līdzfinansējumu un ir gatava līdz ar to nodrošināt to, ka projekts tiešām tiek arī īstenots. Tas ir Bradborn kunga jautājums, vai ne tā? Jā. Un tāpat laikā, protams, šie priekšlikumi tika iesniegti šī gada aprīlī. Tagad tie tiks transformēti uz konkrētiem finansējumu lēmumiem, un līdz gada beigām visi šie 74 projekti, nu, ja tos, protams, apstiprinās dalību valstu komitejas šonadēļ, un pēc tam, protams, eh, nu, atcerēsimies, ka pagājušā gada eh, praksa liecina par to, ka vienmēr vēl ir jautājumi un komentāri, bet parasti šie budžeti tiek apstiprināti, un ap, tieši šādā veidā līdz ar to nav īpaši daudz vēl lieko līdzekļu un parasti komisijas priekšlikums tiek apstiprināts tā pašreizējā izskatā. Nu, tāds tas iespējamais scenārijs varētu būt arī šogad. Un tad uz, šo, uz tā pamata 74 projekti tiks apspriest vēlreiz, tātad ar dalību valstīm, aģentūrā, un tiks sagatavots finansējuma lēmums. Un, protams, šajā brīdī mēs joprojām atgriezīsimies pie līdzfinansējuma jautājuma. Valstī atkal tiks uzdots jautājums, lūk, jūs teicāt, ka piešķirsiet līdzfinansējumu, lieliski, mēs tagad esam gatavi finansējumu no savas puses dot, vai jūs varat apstiprināt, ka jūs paturat spēkā iepriekšējo solījumu? Nu, un, protams, ka vai joprojām piemērojam principu, izmanto vai zaudē to. Tātad, ja, nebūs, kā, ja, ja būs tāda, kas nevēlas eh, šo finansējumu izmantot, viņi zaudēs šo iespēju. Un tas jādara tāpēc, lai, protams, projekti tiktu tālāk īstenot. Jautājums par eh, dalībvalstu līdzfinansējumu, protams, ir problēma jautājums un rada mums bažas arī šeit komisijā. Bet skatoties uz kopējo mehānismu, var jums pateikt, ka, lūk, visos posmos mēs no jauna lūdzam apstiprinājumu no dalībvalstīm par to, ka līdzfinansējums būs, tātad nu, nu, pārbaudām. Būs vēl viens konkurss, jāaicinājums iesniegt priekšlikums, kā jau teicu. Jebkurā gadījumā viens būs tātad par prioritātes projektiem. Tas ir, tas ir ikgadējs konkurss, šis konkrētais projekts nekon, nekoncentrējās uz prioritātes projektiem. Un pēc tam nākamais secinājums būs daudzgadu plānā uz prioritā, prioritātes projektiem. Un pēc tam, protams, vēl būs nākamā igadējā programma, kas ir tieši tādā pašā apmēram kontekstā kā šī pašreizējā. Nu, protams, ka varbūt mēs vēl uzklausot jūs komentārus, pievērsīsim uzmanību, kā tālāk šo aicinājumu, uh, šo konkursu organizēt. Nu, tā tad vismaz divi konkursi vēl. Un tad, uh, lūk, šis pēdējais konkurss 2013. gadā pēdējais šī finanšu plāna ietvaros, un tas notiks tajā gadījumā, Jēlis Sanders skundze, ja konstatēsim, ka no pašreizējā budžeta vēl kāda līdzekļa palikuši pāri, un tad tādā gadījumā varbūt 2013. gadā organizēsim vēl vienu konkursu, eh, ja nu no pašreizējiem projektiem kāds būs atkrits un līdzekļi būs pieejami. Tātad 2012. gadu būs vēl lūk šis daudzgadu projektu konkurss, un pēc tam ikgadējais konkurss šī gada beigās vai 2013. gada sākumā sistemātiski projektu pieteikumi ir vairāk nekā līdzekļi, kas pieejami. Un līdz ar to esam gandrīz pārliecināti, ka budžetu mums izdosies pilnībā arī izmantot gan 2012. gan 2013. gadā. Tālāk par atsevišķām komponentētēm un prioritātēm runājot, gribu pateikties deputātiem par viņu komentāriem. Turklāt Es labprāt, protams, arī būtu lab, redzējis vairāk projektus attiecībā uz iekšzemes ūdens ceļiem un uh, jūras projektiem. Uh, To redzam, jā, tieši tā arī ir. Nu, mazāka daļa šādu priekšlikumu ir, un daži no tiem nebija pietiekams kvalitātes. Nu, tas, šī atlasītie projekti atspoguļo arī iesniegto projektu krā, klāstu, un jāsaka, ka lielākoties investīcijas dalībvalstīs tomēr vajadzīgs tieši dzelzceļa jomā. Man arvien vairāk tomēr jāsaka parādās arī mērķiecīgi investīcija tieši jūras projektos. Um, Piemēram, eh, tādi bija arī attiecībā uz Beneluks iekšzemes ūdens ceļiem, bija labs priekšlikums. Un, protams, ka ir dalībvalstu ziņā izvēlēties, vai viņi vēlas pieprasīt līdzekļus šāda veida projektiem. Vai šie projekti ir gana nobrieduši šajās dalībvalstīs, lai viņi piešķirtu līdzfinansējumu? Ņemot vērā, ka prioritāti piešķiram šai darba programmai, un jūs jau paši arī noteicāt prioritātes tajā brīdī, kad šo konkursu izsludinājumā, prioritāts bija tātad dzelzceļš, Um, jūras projekti, iekšēji ūdensceļi un ceļu satiksme bija tāds sekundāra prioritāte. Otrs jautājuma klāsts, manuprāt, tas bija ļoti būtisks, bija saistīts par saiknēm ar šo Connecting Europe instrumentu. Nu, protams, ka šī gadējā programma jau ir pamatot uz izstrādātajām vadlīnijām, uz e, esošajiem TNT programmām un līdz ar to atkarīgi no tām. Bet tepat laikā, protams, būtiski pārliecināties, ka šajos TNT programmas pēdējos posmos mēs veidojam saikni ar jauno gaidāmo instrumentu. Un lūk, tāpēc ir visi šie priekšlikumi, no kuriem liela daļa atspoguļojas arī Connecting Europe instrumentu pielikumā. Un, protams, ka šī saikne kļūs vēl redzamāka daudzgadu projektu, daudzgadu programmā, kad būs eh, prioritātes projekti, kas lielā mērā eh, tiks iekļauti šajā kopējā tīklā un pakļauti tālāk koplēmumu procesam. Bet tātad šī saikne pastāv. Protams, būs arī tādi projekti, kas tiks īstenoti paši atsevišķi kā tādi, uh, un varbūt arī tiks pabeigt ar pašreiz esošo finansējumu, un ja tie netiks savukārt pabeigt ar šo finansējumu, tad varbūt tiks pabeigt ar 2013. gada konkursā piešķirto finansējumu. Un tāpat laikā, protams, ir vēl arī virkni citu programmu Eiropas Savienības budžetā, kur iespējams saņemt finansējumu. Bet ir vajadzīga šī saikne ar Connecting Europe instrumentu, un to panākam lūk ar transporta politikas prioritāšu palīdzību, ar novatorismu jautājumiem. tātad TNT transporta jautājumiem, bet pavisam konkrēti trešā prioritāte. Un e, liecina par to, ka šī pašlaik ir pētījuma posmā projekta, kas vēlāk ietilps instrumentu finansējumā. Ļoti daudz no pētījumiem tiešām noved tālāk pie konkrētiem projektiem. E, protams, ir arī daži iespējamības izpētes projekti un tā tālāk, bet lielākoties pētījumu līdzekļi iet uz ietekmes novērtējumiem jau izmeklēšanas darbiem, izpētes darbiem pirms projektu uzstākšanas, un tie pavisam konkrēti ir saistīti ar konkrētiem vēlākiem projektiem. Tāpēc būtisks pētījumu, eh, būtiska pētījuma daļa ir saistīta konkrēti ar TNT projektiem, ar konkrētiem rezultātiem. Un tāpēc varbūt Connecting Europe instrumentu finansējumu varēs šeit vēl vairāk eh, piešķirt tieši šādiem projektiem, jo, lūk, uh, pašreizējā pielikumā komisija jau gatavo projektus, e, šim instrumentam gatavo projektus, kas ir iesākums stadijā, kur notiek izpēta. Dalība valstis ir izmantojuši šo iespēju. Un attiecībā uz pēdējo gada programmu mums būs jādomā, vai mēs varbūt vēlamies šīs prioritātes vēl vairāk piesaistīt um, instrumentu priekšlikumu pielikumam. Un, kā zināms, tad šīs prioritātes pielikumā izstrādājāt jūs un padomu, un pie tā vēl atgriezīsieties. Mēs katrā ziņā vēlamies pārliecināties, ka šis atlikušais finansējums TNT programmai sagatavo visu iespējamo tālākā instrumenta darbībai. Protams, tas nozīmē arī milzīgu apņēmību, sadarbību ar dalību valstīm, tā lai viņas ir informētas par to, ka šī iespēja jāizmanto. Un mans pēdējais komentārs vispārīgā raksturā par projektu obligācijām un ceturto prioritāti un novatorisko finansējumu. Projekta ceturtajā prioritātē ir šķiet seši kopumā. Uh, un tie ļaus līdzekļu saņēmējiem izvērtēt to, cik lielā mērā viņi var radīt investīciju schēmu, kas izmanto finansējumu, kas ir citāds pēc sava rakstura. Tātad tas nav uzskaitījums tieši projektu obligācijām, bet lielākā daļa no šiem šešiem projektiem var, protams, tajā brīd, pētījuma noslēguma brīdī nonākt pie šāda secinājuma. Tas, protams, būs atkarīgs no finansējuma noteikumiem, kāda tiks iekļaut pētījumā, un tā tad var tikt pieņemt lēmums izmantot projektu obligācijas. Tātad tas ir veids, kā sagatavot pamatu tālākam novatoriskam finansējumam. To starp projektu obligācijām. Šobrīd šajā sadaļā iekļaut tikai seši projekti. Tas tomēr ir divreiz vairāk nekā pagājuši gadu. Kas labi, bet nu skaits joprojām ir mazs, nenoliedzami. Un domāju, ka tāpēc gan par SEF runājot, gan par projektu obligācijām šeit varam radīt zināšanas, informētību, un tad varbūt būs lielāks pieteikumu skaits nākamajā gadā. Nu šķiet ar to esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu. Vai vēlties tagad, lai es pievēršos konkrētiem projektiem, par kuriem tik uzdot jautājumu? Labi. komentāru no Krāmera kunga. Te mēs eh, droši vien jūs apskatījāties detalizētāk uz projektu un saprotat, ka te ne, netika runāts par Baltijas Adrijas jūras eh, koridoru, bet par mm, mazāku reģionu, un, jo lielākas gadu programmā. Šeit runājam par Lionas Turīnas eh, daļu. Hovit kungs tāpat eh, komentēja šo Felistovs sasaisti ar dzelzceļa tīklu. Nu, es domāju, tā ir tipiska saikne, kā, kā mē, ko mēs cenšamies veidot ar nākamo šo, šo nākamo instrumentu ar pašreizējiem TNT projektiem, jo, lūk, tas būs, tā būs viena no šīm transporta politikas prioritātēm, daudz efektīvāks, integrētāka transporta sistēma. Uh, Un šis projekts pilnīgi noteikti iederās, tas jau sadarbojas ar šo Connecting Europe instrumentu. Šķiet, ka tas arī bija viss. Un pie Bradbona kunga jautājumu un viņa specifiskiem komentāriem par Midlandu es vēl atgriezīšos. Vēlākā laika posmā, bet šeit esmu atbildējis uz jautājumiem. Paldies priekšādātāji. Labi, paldies jums, Pakē kungs, par šo prezentāciju un paldies, ka atbildējāt uz deputātu jautājumiem. Nu tad tagad gaidīsim ceturtdienas lēmumu no dalību valstīm, un tad varēsim uzsākt konsultāciju procedūru rīkojoties pēc iespējas ātrāk, tā lai līdzekļi, kas piešķirti šiem projektiem, varētu tikt tālāk arī nodot projektiem, un tie var tikt īstenot. Paldies, Pakēkungs! Nu šķiet, ka, Žanērika, mēs līdz brīvdienām vairs netiksimies, tāpēc, nu, atpūtieties labi, tiksimies droši vien 4. septembrī tad. Okay, is Mrs. Griesbeck here yet? Yeah. Uh, she's here. Very good. Mrs. Griesbeck kindly told me that she would be rushing around this afternoon because she's in civil liberties, so. Grīsbeks kundze noteikti ir Lībe komitejā un ļoti aizņemta. Mēs runāsim par pētniecības inovācijas pamatprogrammu un apvārsni 2020. Mums jāraksta atzinums, kur autori ir Grīsbeks kundze. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie kolēģi, man ir liels prieks jums stāstīt par šo atzinumu projektu par apvārsni 2020. Es vēlētos ļoti labi sadarboties ar jums nākamo nedēļu laikā, izstrādājot šo atzinumu. Šīs nedēļas gan lielākoties būs veltītas atpūtai. Pirms es sāku runāt par atzinuma saturu, es gribētu īsi atgādināt procedūru. Mūsu komitejai e, tiek prasīti atzinumi par divām regulām. Tātad regula 2011.809, kurai, piemēram, koplēmuma procedūra, un otrs dokuments ir uh, arī regula 811, kur, piemēram, apspriež procedūru, kurā mums ir ierobežots pilnvars. Es tādēļ vēlējos lielākoties domāt tieši par pamatu programmu un par specifiskajiem elementiem, ko mēs tajā varam iekļaut ar saviem grozījumiem. Pārāk detalizēti nestāstīšu par šo te apvārsni 2020. Jāsaka, ka tā ir programma, kas atver durvis uz zinātni un novatoriskajiem projektiem. Mēs visi zinām, ka mums visiem ir mērķis Eiropu padarīt gudru, ilgspējīgi, tīpaši šajā brīdī, kad mēs atrodamies tādā pārejas posmā visos sektoros. Šobrīd saskaramies ar ļoti lielu konkurenci, kas kļūst aizvien spēcīgāka. Bez tam jārēķinās arī ar ekonomisko krīzi, kas plos mūsu kontinentu. Visi šie apstākļi liek mums stimulēt ekonomiku ar dažādiem uh, šādiem te dažādām programmām, dažādiem līdzekļiem, veicinot zinātnisko un tehnisko progresu, kas varētu padarīt mūsu rūpniecību par konkurētspējīgu. Apvārsnes 2020 mēģina Eiropas Savienības rūpniecību padarīt vēl konkurētspējīgāk nekā iepriekš un arī likt uzsvaru uz zinātnes ekscelenci. Mums ir jādomā par tādu svarīgu ekonomikas sektoru kā transportu, kuram ir jākļūt integrētākam, tam ir jāpatērē mazāk enerģijas un jāatbild uz sabiedrības vajadzībām un dažādiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas Eiropa. Tāda ir arī pieeja, ko komisija izvēlējusies pamatu programmai. Un šo pieeju es visnotaļ varu atbalstīt. Pirms vairākiem mēnešiem mēs jau to atbalstījām lieliskā kolēģa Maķjau Groša ziņojumā, kurā viņš runāja par vienoto tirgu transporta uh, jomā. Tāda pati pieeja ir ieturēta arī manā atzinumā. Es uzskatu, ka transportam ir īpaši būtiska loma, uzsvēru enerģētikas aspektu un transporta ietekmi uz klimatu pārmaiņām. Mums vajadzētu dažādot energoavotus transporta sektorā, jo fosila enerģija nav neizsmeļama. No un šobrīd to ietekme uz vidu ir pārāk liela, un mēs arī esam pārāk atkarīgi no šīm fosilajām enerģijām. Katram transporta veidam vajadzētu samazināt šo te enerģijas patēriņu, ņemot vērā mērķus 3x20, tātad 20, 20 un 20. Lai sasniegtu šos mērķus, ir jāattīsta dažādi veidi dzinēji un akumulātori, izmantojot novatorisku pieeju, taupot enerģiju un izmantojot jaunos enerģijas veidus, aizvietojot tradicionālos ar daudz ilgtspējīgākiem. Tāpat jāapsaimnieko arī atkritumi, un es piedāvāju kopā ar komisiju domāt arī par transporta līdzekļu aerodinamiku, lai labāk izmantotu dažādās infrastruktūras. Un arī intelektiskais transports ir pieminēts manā atzinumā. Vēl kāds jautājums. Ļoti svarīgi savienot mobilitātes pieprasījumu, kas aizvien pieaug ar transporta plūsmas gludumu, uh, un intermodālo transporta iespēju attīstīšanu. Infrastruktūrai jābūt ir kvalitatīvai un novatoriskai pēc savas būtības. Eiropiešiem ir savi paradumi. Mūsu līdzpilsoņi maina savus šos te paradumus mūsdienās. Tas ir ļoti būtisks aspekts, kas jāņem vērā, un tādēļ savā atzinumā uh, Esmu īpaši runājis par mobilitāti pilsētās, urbānajās teritorijās, kas ir ļoti liels izaicinājums no ekonomiskā nodarbinātības viedokļa un svarīgi pasvītrot, ka tas ir svarīgi arī no dzīves kvalitātes viedokļa visiem tiem, kas dzīvo pilsētās vai ap tām. Mans priekšlikums ir sekojošs. Ir nepieciešams ņemt vērā ilgtspējas mērķus, kurus pieminēja sākumā, un sociālos mērķus, plānojot transporta attīstību. Šajā plānošanā ir jāmēģina eh, kaut kādā veidā kompensēt sociālo nevienlīdzību, kas eh, skar cilvēkus, kas dzīvo dažādās vietās un kuriem nav vienādas transporta iespējas Uh, uz zināšanām un inovācijām bals, balstīta sabiedrības izveida ir ļoti svarīga. Mums ir jāveicina šī izveida. Zinātne tā ir jātīsta grupējot dažādo zinātnes pētniecības institūtus, kuriem ir jāstrādā pie ilgspējīgas attīstības modeļa. Efektīvai transporta sistēmai jābūt pieejamai gan pasažieriem, gan arī kravām. Uh, Eh, ja mēs uzlabosim infrastruktūru, tad mazināsies gan trosnes, gan piesārņojums. Konkurence pasaules līmenī transportā ir ļoti spēcīga. Mēs uzskatām, ka visas tās pieejas, kuras es šeit ievadā jau izklāstīju, varētu novest pie novatoriskas pieejas transporta tīklam. Uh, Tas ir sektors, kas varētu radīt ekonomisko izaugsmu, jaunas darba vietas, attīstīt cilvēku resursus, palīdzēt ietaupīt uh, enerģiju. Un tas palīdzēs savukārt attīstīties gan Eiropas sabiedrībai, gan tās ekonomikai, gan arī būs draudzīgs vidē. Ceru, godātie kolēģi, ka šīs pamatnostādes jums ir pieņemamas. Es, protams, labprāt uzklausīšu jūs vērojumus, priekšlikums un jautājumus par šo tekstu. Paldies! Cinkevičs kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Grisbeks kundzei par atzinumu. Pirmkārt, gribu uzsvērt, ka patreizējā Eiropas Savienības stratēģijā mēs vēlamies izveidot integrētas intelektiskas transporta sistēmas. Tran komitejai ir jāuzsver, ka mums ir nepieciešama tāda transporta sistēma Eiropā, kas būtu draudzīga gan pilsoņiem, gan arī videi. Transports, transporta aprīkojuma ražošana veido 6,3% no IKP Eiropas Savienībā. Tas ir sektors, kas saskars ar konkurenci no citām valstīm ārpus Eiropas. Šim sektoram ir jāmodernizējas, lai tas uzturētu Eiropas konkurēt spēju. Mums ir jāpātrina sektora attīstība, jāievieš novatoriski risinājumi gan e, transporta līdzekļiem, gan infrastruktūrai, gan pārvaldības sistēmām. E, Mērķis ir padarīt transporta sistēmu tīrāku un efektīvāku. Lai to izdarītu, ir nepieciešams investīcijas. Risinājumu piedāvā apvārsnes 2020. Transporta sektoram jāsamazina CO2 izmešu apjoms, jāmazina arī cita veida negatīva ietekme uz vidi. Mums ir jāsamazina mūsu atkarība no naftas produktiem, tāpat laikā nezaudējot mobilitātes iespējas. To mēs varam izdarīt radikāli mainot transporta sistēmu, ieviešot inovatīvas pieejas un gudrākas pieejas. Šis sektors tiešām ir viens no svarīgākajiem, jo pateicoties tam mēs nodrošinām cilvēku un preču mobilitāti. Transporta sektors piešķir ārkārtīgi, piedāvā ārkārtīgi lielu skaitu pakalpojumu, vienlīdzīgi izturoties pret visiem sektora pakalpojumu izmantotājiem. Inovācija šajā sektorā atmaksāsies un laba apvāršņa 2020 izmantošana notiks tad, ja mēs ņemsim vērā baltās grāmatas norādījumus transporta sektora pozitīva attīstība ietekmēs arī dažādu politisko mērķu īstenošanu, kas ir definēti dažādos mūsu nostādnes dokumentos, kas attiecas uz Eiropas lomu globālajā pasaulē, uz digitalizāciju un tā tālāk. Ajālis Senderkundze pārstāvēs sociālistu grupu lūdzu. Yo agradezco mucho a la señora Grisbe, que además me congratulo de. Paldies, Grisbekas kundzei. Bija patiešām lieliski ar viņu sadarboties, sas, izstrādājot šo atzinumu. Viņa ir eh, daudz ko jau pastāstījusi, minējusi ļoti svarīgus jautājumus, taču es vēlējos nedaudz papildināt par drošību un par novatoriskumu. Šeit ir runa par eh, saikni starp infrastruktūru un tās lietotāju. Tad šeit ir runa gan par uh, automašīnā, gan arī par motocikliem un tam līdzīgām lietām. Tāpat arī mums ir jādomā par uh, uzvedību, par sociālajiem aspektiem, kas ir arī saistīti ar drošību. Mums ir jādomā, piemēram, par jauniešiem, par uh, jauniešu psiholoģiju, par to, kā eh, šī psiholoģija ietekmē drošības jomu. Un savukārt, mm, kā šie aspekti ietekmē uh, automašīnu ražošanas procesus. Tāpat arī mums ir jādomā par loģistiku. Jūs jau pieminējāt šos jautājumus. Mums vajadzētu paskatīties, kādā veidā tiek organizēta eh, cilvēku dzīve. Tāpat arī, eh, kā tiek nodrošināta preču piegāde un tam līdzīgi. Mums ir jādomā par to, kā eh, cilvēki saņem preces un pakāpojumus, kas tiem ir nepieciešami. Mums ir jāpaskatās uz to, kāda ir šī kopdzīve. Novatoriskums. Te mums būtu noteikti jādomā par elektris, elektriskajām automašīnām. Protams, ir svarīgi šo automašīnu uzlādes jautājumi. Mums ir jādomā arī par to, kā eh, šos novatoriskos aspektus ienest eh, pilsētu ikdienas dzīvē. Mums ir arī jādomā par finanšu novatoriskumu transporta jomā. Tieši tāpēc arī mums ir jādomā par socioekonomisko izpēti. Itin bieži, tad, kad mēs pieminam vārdu pētniecība, tad uzreiz nāk prātā laboratorijas, bet tā nebūtu nav. Ir jāatcerās, ka transportu var nodrošināt tikai tad, eh, ja ir pieejami finanšu līdzekļi. Ja to nav, tad eh, nekur tālu mēs nenokļūsim. Mums ir jāskatās arī uz vispārējo kontekstu. Ne visi aspekti ir pietiekami labi izpētīti, ja runa par transportu. Protams, mums ir jādomā arī par novatoriskumu. Šeit nav runa tikai par zinātni. Uh, Tātad zaļā pieeja, jaunie tirgi, novatoriskums, mobilizācija, atteikšanās no oglekļa. Uztverēji ir jābūt vispārējai. Ja ir, ja tiek veikts socioekonomiskais pētījums, tad šeit ir jāietver dažādi aspekti. Mums ir jādomā arī par sabiedrisko pakalpojumu vērtībām. Protams, daudz kas jau ir paveikts, Taču ne viss pētniecībā ir izdarīts. Mums ir jādomā arī par ietekmi uz jauniem atklājumiem. Mums ir jādomā arī par jauniem infrastruktūras tīkliem. Protams, mēs visi vēlamies piedalīties. Pilsoņi arvien vairāk reaģē uz infrastruktūras maiņām. Uh, Tas ir ļoti delikāts un jutīgs jautājums sabiedrībai. Veicot šos pamatojumus, mums vajadzētu arī to ņemt vērā. Merci, monsieur le président. Merci à notre rapportrice. Paldies mūsu referentai par paveikto darbu. Es lielā mērā piekrītu tam, ko viņa teica. Es tikai gribēju vēl pāris elementus pieminēt, pie, piemetināt kā papildinājumu. Šajā atzinuma projektā transporta komitejai akcentu vajadzētu likt uz jautājumu par transportu piedāvājumu. Un es gribētu tāpat laikā runāt arī par eh, pieprasījumu, jo galā vajag uzstāt arī uz šādiem aspektiem, jo infrastruktūrā daudz kas saistīts arī ar pieprasījumu un to, ka mainās, piemēram, lūk, eh, pilsoņu uzvedību un ieradumi. Un te runāju tieši par pilsētu vidi. Tas ir svarīgs elements, jo, protams, ka 80% Eiropas iedzīvotāji dzīvo tieši pilsētās. Un tur lielākoties, lūk, varētu arī darboties šī pētniecības pamatprogramma, nevis tikai pievēršoties jaunajām infrastruktūrām, bet arī jaunu darba vietu radīšanai, tā, lai, nu, lūk, varētu panākt to, ka transporta sistēma pilsētās arī rada papildus ekonomiku, papildus tautsēmniecības apgrozījumu. Uh, Un e, te, piemēram, varbūt ne tikai kvalificēti, bet arī mazāk kvalificēti darbinieki, te runā gan par piegādi, gan tā tālāk. Tātad pilsētas iedzīvotāju ieradumu mainās, un es domāju, ka tāpat uzsvaru vajadzētu likt arī uz darba apstākļiem personālam, piemēram, e, jūras, kuņ, jūras ceļos, jūras satiksmē. Tāpat arī kravu drošība Eh, gaisa pārvadojumos un tā tālāk. Lūk, tāda papildus, eh, papildus tādas idejas, kurās varbūt mēs vēl varētu darboties, kur varētu sagatavot priekšlikumus tā, lai šo programmu kopumā mainītu un vēl pievērstu vēl konkrētākiem projektiem. Paldies tālāk komisijas vārdā Damjānīkungs. Thank you, Chairman. Uh... Paldies priekšādātāji. Paldies par iespēju komentēt eh, šo dokumentu. Pirmkārt, es vēlētos teikt, ka mēs apsveicam Grīsbekas kundzes sagatavoto ziņojumu. Mēs redzam, ka eh, šīs ziņojums ļoti labi sasaucas ar 2020. gada priekšlikumā teikto. Tie ir jūtami tādi kopēji iedvesmas avoti, tīpaši runa par izaicinājumiem transportam. Tātad mums ir jādomā par konkurētspējas savietošanu ar politikas mērķiem. Ir jāliek liels uzsvarts uz izaicinājumiem transportam, enerģētikai, klimatam. I transports ir jāuztver kā integrēta sistēma, un tieši tāpēc arī uh, ir jāseko un jāmēģina īstenot šie mērķi, izmantojot novatoriskus risinājumus. Tāpat arī ir jādomā par to, kāda būs vispārējā ietekme uz ekonomiku, izaugsmi, darba vietām. Atbalstam arī īpašo uzsvaru, ko referente ir likusi uz uh, vairākiem svarīgiem aspektiem, piemēram, enerģijas avoti, ietekme uz veselību, ekonomikas un sociālā ietekme. Tāpat arī ir spēcīgāks uzsvars uz pilsētu transportu, uh, jānodrošina savietojamība ar eh, citām in iniciatīvām, it īpaši ir instrumentu Connecting Europe. Ir eh, tikai pavisam nedaudzi aspekti šajā ziņojumā, ziņojumā un arī ieteiktajos grozījumos, kur mēs vēlētos redzēt mazliet eh, citādāku pieju, vai arī kur mums ir radušās bažas. Pieminēšu pāris piemēru. Tie būtu, piemēram, 18. līdz 20. grozījums, kura runa par saskarni ar eh, Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu. Šeit ir runa par eh, programmas daļu, un mums vajadzētu nodrošināt, eh, lai šeit nerodas dubultošanās, jo varbūt šie jautājumi ir apskatām arī citur. Mums ir jāskatās arī uz šīs iniciatīvas transporta komponentu, un uh, Šeit vajadzētu nodrošināt maksimālu saskaņu ar eh, šo programmu. Ja ir runa par eh, satelītu instrumentiem, tad mēs, protams, piekrītam referentei, kur viņa uzsver eh, šādu ierīču nozīmīgumu. Mums, protams, vajadzētu izvairīties no dubultošanās ar to, kas ir ietverts citās programmas daļās, piemēram, par rūpnieciskās eh, konkurences daļu programmā. Šeit mums vajadzētu tikai un vienīgi pievērsties pētniecības un attīstības aspektiem transporta pielietojumā. Kā jau es minēju, mēs patiešām ļoti augstu novērtējam šo darbu, un mēs redzam, ka mūsu iedvesmas avoti ir ļoti līdzīgi. Tāpat arī ņemam vērā piezīmes un komentārus, ko tikko izteica deputāti, kas piedalījās diskusijās. Labprāt, eh, turpināsim sadarboties arī ar jums turpmāk. Paldies, Grīsbekas kundze, vai jums ir kas piebilstams? Paldies, paldies priekšsēdētā. Pirmkārt, gribu pateikties visiem kolēģiem, kas deva savu ieguldījumu debatēs. Un paldies arī par tām par tiem darba virzieniem, ko viņš šeit piedāvāja, kurus mēs pētīsim tuvāko nedēļu laikā. Paldies arī par atbalstu kolēģiem. Īpaši liels paldies par šo ideju par Eiropas pievienoto vērtību, ko mēs varam radīt, izmantojot transporta sistēmu un ko vajadzētu atspogļot šajā atzinumā. Es pierakstīju visus, visas jūsu idejas. Jūs minējāt piemēru Vācijā kā ir iespējams padziļināt transporta sistēmas apspriešanu pilsētās, iesaistot arī jauniešus projektu izstrādē, lai visi dzīvotu kopā, it kā un uzņemtos atbildību par šo te pilsētas transportu. Tas pilnībā saskan arī ar trim attīstības virzieniem, ko piedāvā Džurāna kundze ka ir jāpēta ne tikai pieprasījums, bet ne tikai piedāvājums, bet arī pieprasījums uh, pilsētās pēc transporta. Liels paldies arī komisijai par to, ka jūs izteicāt savu, savus vērojumus. Noteikti turpināsim sadarboties. Priekšsēdētāja kungs. Par laika grafiku. Varbūt grozījumiem varam noteikt nedaudz tālāku termiņu grozījumu iesniegšanai. jo paša šī ziņojuma izskatīšana tika pārcelta nedaudz. Varbūt, ka grozījums mēs varam iesniegt līdz 23. augustam, nevis līdz 20. jūlijam. Tas mums dotu laiku izstrādāt kvalitatīvus grozījumus, līdz ar to arī pats atzinums būtu kvalitatīvāks. Paldies! Jā, Grisbeks kundze, man ir pierakstīts, ka grozījumi tiešām ir jāiesniedz līdz 23. augustam. Es gan nezinu, vai kāds šeit būs darbā 23. augustā, <laughs> bet tāds nu ir šis termiņš grozījuma iesniegšanai. Grozījumus apspriedīsim 17. septembrī, mūsu komitejā balsosim 18. septembrī. Un balsojums atbildīgajā komitejā ITRE laikam ir paredzēts oktobrī. Tas nozīmē, ka tālāk šos termiņus mēs nevaram pārcelt. Plenāra sēdē acīm redzot ziņojums nonāks novembrī. Tātad 23. augusts ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. ir pētījuma projekts par kravu gaisa pārvadājumu drošību. Vai Makareo kungs ir zālē? Mrs. Makareo. Mrs. <laughs> Jeb tālākam ir kundze, saka priekšsādātājs. Okay, colleagues. Godātie kolēģi, tātad runa ir par pētījumu projektu par kravu gaisa pārvadājumu drošību. Tās ir kravas no trešajām valstīm. Šo pētījumu pagājušā gada jūlijā pasūtīja Eiropas komisija. Pētījumu veica Portugāles uzņēmums sadarbībā ar Antverpenes universitāti. Autori, pētījuma autori ir Rosario Makārio kundze, profesore. Mēs jums varam atvēlēt apmēram 15 minūtes, Makārio kundze, šī te pētījuma prezentācijai, un pēc tam deputāti jums uzdos jautājumu. Makārio kundze, man liels prieks dot jums vārdu. Aqui este estudo Labdien visiem! Lielas paldies par šo lielisko iespēju iepazīstināt jūs ar pētījumu. Mēs pētījām daudz un dažādas drošības aspektus, kas saistās ar gaisa pārvadājumiem, kas tiek veikti Eiropas Savienībā un kas nāk no trešajām valstīm. Mēs pētījām trīs dažādas jomas. Pirmkārt, kravu pārvadājumu apjoms aizvien pieaug, tas ir ļoti būtisks ekonomiskais sektors transportā. Mūsdienās mēs runājam par multimodālo transportu preču pārvadāšanā. Gaisa pārvadājuma daļa šajā multimodālajā transporta sistēmā gūst aizvien lielāku nozīmi. Ja mēs runājam par to kravu, kas tiek pārvadāts tieši kravas lidmašīnās, bet ir arī daudz kravu, kas tiek pārvadāts pasažieru lidmašīnā. Nākamais aspekts ir drošība, arī pasažieru drošība. Un trešais iemesls, kādēļ veicām šo pētījumu, ir nesenie teroristu mēģinājumi uzbrukt kravu pārvadājumiem. Eiropas komisija vēlējās noskaidrot, kā mēs varētu regulēt šo jomu, lai izvairītos no manis nosauktajām problēmām. Mūsu pētījumam bija trīs mērķi. Pirmkārt, izvērtēt spēkā esošos pasākumus, tos pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt gaisa pārvadājumu drošību. Otrakārt, izvērtēt iespēju piedāvāt jaunus pasākumus drošības stiprināšanai. Un treškārt, mēģināt grozīt un uzlabot juridisko ietvaru šīs jomas regulēšanai, tā lai beigu galā mēs iegūtu labāku drošību kraugais pārvadājumos. Mēs izmantojam sekojošo metodiku. Tā bija vairāki pīlāri. Pirmkārt, mēs pamatīgi izpētījām visus spēkā esošos tiesību aktus, kas regulē transportu jomi, tīpaši kravu pārvadājumus pa gaisu. Mēs pētījām arī mūsu rīcībā esošo zinātnisko literatūru par drošības jautājumiem, literatūru par dažādajām jaunajām iniciatīvām, kur uzņēmušies lieli uzņēmumi. Bez tam Mēs konsultējāmies arī ar dažādām iesaistītajām pusēm, ar dažādiem ekspertiem. Mēs sazinājāmies arī ar dalību valstīm, kas aizpildīja anketas. Mēs saņēmām diezgan lielu atbilžu skaitu uz mūsu jautājumiem. Statistiski nozīmīgi informāciju saņēmām. Mēs pētījām arī atsevišķus gadījumus, tātad bija gadījuma izpēti. Līdz ar to mūsu rīcībā pietiekam daudz in informācijas, lai izanalizētu patreizējo praksi un lai rastu priekšstatu par politiku un pasākumiem, kas jau ir īstenoti, un varējām izanalizēt, cik veiksmīgi tas ir noticis. Ja runājam par dažādiem noteikumiem, tad ir dažādas iestādes un institūcijas, kas ietekmē šo noteikumu izstrādi. Nu, pirmkārt, ir ICAO, Startautiskā civilās aviācijas organizācija, kas ietekmē notikums visā pasaulē. Šī organizācija izstrādā vispārējais noteikums, kas jāievieš organizācijas dalību valstīs. tas, kā tika izveidota ICAO, tā ir organizācija, kas pieņem lēmumus pamatojoties ar, uz dalību valstu vienošanos. Tātad šīs vienošanās tiek panāktas ļoti lēnas un bieži vien beigu beigās tās nav pietiekami ambiciozas. Process ir tik lēns, ka arī šo noteikumu īstenošana notiek ļoti lēna. Mēs skatījāmies arī uz to, cik efektīvi uh, notiek nolēmumu īstenošana. Tā notiek ar, au, izmantojot auditu programmu. Pat ja šie nolēmumi ir labi, tad IKO nav nekādu svīru, lai tā piespiestu ieviest šos noteikumus. Tās drīzāk ir rekomendācijas, nevis saistošas prasības un noteikumi. Tālāk mēs pārējām no pasaules līmeņa uz Eiropas Savienības līmeni, kur ir daudz un dažādi pamatlikumi un noteikumi, kas jāpieņem koplēmumu procedūrā. Arī komitoloģijas process, kurā nu, notiek lēmumu pieņemšana, un beigās ir dalība valstis, kurām jānodrošina šo tiesību aktu aspektu īstenošana. Mēs salīdzinām šo situāciju ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tur situācija ir nedaudz atšķirīga. Tur pastāv gaisa transporta drošības aģentūra, kas izstrādā dažādus noteikumus, kas ir jāīsteno jebkuram uh, E, transporta operatoram, kurš darbojas kādā no ASV lidostām. ASV spēkā ir arī judikatūra, kas e, ir jāievēro darbojoties šajās ASV lidostās. šī ASV gaisa drošības aģentūra ar vienu atsvero arī to, kas notiek ārpus ASV robežām. Tālāk paskatāmies uz pašu šo transporta sektoru, gaisa transporta sektoru, kurā pašā ir iekšējais regulējums. Vien, viena no organizācijām, kas rūpējas par to, ir Startautiskā gaisa satiksmes asociācija IATA kas rūpēs par dažādiem drošības aspektiem un to reglamentēšanu. Tāpat arī tā reģistrē drošības auditus. Eiropā ir vēl kāda iestāde, kas saucas Eiropas asociācija transporta, loģistikas un muitas pakalpojumiem. Šeit es domāju par dažādiem drošības pasākumiem un to reglamentēšanu dažādos līmeņos. Eiropā ir divu veidu procedūras attiecībā uz drošību, gaisa kravu drošību, pārvadājumu drošību tiek uzraudzīts tas, kas ir šī krava un cik liela ir šī krava, kas tiek pārvadāta. Drošības uzraudzība notiek tad, kad šīs preces tiek iesaiņotas un tiek uzraudzēt, uzraudzīta visa ķēde, mm, Eiropa kontrolē visas ķēdes aģentūru certifikāciju, proti vai preču nosūtīšana, nosūtīšana vispār veids akreditēti aģenti. Lidostās ir šo akreditēto aģentu saraksti. Atkarībā no kravas veida ir atšķirīgas kontrolas procedūras. Ir atsevišķi gadījumi, tīpaši uh, ASV vai attiecībā uz lidojumiem, kas dodas uz ASV. Tā ir vienīgā kontrolas metode, tātad tiek pārbaudīts preces un šie te saraksti paralēli. ja mēs runājam par lidojumiem, kas ienāk Eiropas Savienībā no trešajām valstīm, tad attiecībā uz tiem ir cita procedūra. Šeit jāsaka, šajā jomā mēs mēģinam sakārtot tiesību aktus. Daži no šiem tiesību aktiem ir ļoti jauni, citi vēl nav stājušies spēkā. Tiem jāstājas spēkā 2014. gadā. 2012. gadā Eiropas Savienībā ir vesela virkne dažādu līdzsabiedrību, kurām ir jāpakļaujas procedūrām, proti jāiesniedz savi drošības nodrošināšanas plāni attiecībā uz dažādiem aspektiem, ieskaitot arī uz precēm, kas ienāk no trešajām valstīm. To mēs saucam par ACC3 certifikāciju, kas ir nepieciešama šīm valstīm. 2013. gadā būs jauna harmonizācija drošības plāniem. Tie tiks neatkarīgi vērtēti Līdz 2014. gadam ir tāds pārējais process, kad gaisa pārvadātājiem jāuzņemas aizvien lielāka atbildība par drošību. 2013. gadā būs tātad neatkarīga izvērtēšana. It īpaši uzsvars tiks likts uz reģionālajām lidostām ir paredzēta arī atsevišķi izņēmumi dažām valstīm, taču dažām, uz dažām valstīm tiek attiecināt stingrāk noteikumi. Tas ir saistīts ar risku anala, analīzes procedūru, un viss atkarīgs no reģionālā konteksta, kurā atrodas valsts. Kādas ir tās galvenās bažas, kuras uzrādīja mūsu pētījums? Mēs uzklausījām dažādas iesaistītās puses, izpētījām procedūras un nonācām pie šādiem secinājumiem. Drošības pasākumos ir vērojams zināms tendences. Liela uzmanība tiek pievērsta kontrolēm pasažieru pārvadājumu sektorā tiek vērtēti tā sauktie ārējie draudi. Un visa šī te drošības, preventīvo drošības pasākumu kultūra ir tāda, ka mēs vēršamies lielākoties uz ārējiem draudiem, mēģinam novērst tos. Šobrīd mēģinam šo attieksmi mainīt, bet tam ir zināmas izmaksas. Daudzās dalību valstīs ir sava specifika, tāpat arī dažādām iestādēm ir sava specifika. Šobrīd situācija nav diezko harmonizēta. Dalību valstīs arī dažāda šī te kontroļu kapacitāte. Tas arī atspoguļojas viņu procedūrās. ir tā sauktā zināmā preču nosūtītāja programmas un akreditācija. Mēs vēlamies, lai būtu lielāka sadarbība visā kravas nosūtīšanas ķēdē un lielāka informācijas apmaiņa. Pagaidām šī sadarbība nav optimāla, bet mēs gribētu to uzlabot. Mēs skatāmies arī uz dažādiem risinājumiem, kas balstīti uz tehnoloģijām. Tie varētu palīdzēt mums uzlabot kravu pārvadājumu drošību. Tiek pētīta arī pasta pārvadājuma drošība, kur ir vesela virkni problēma. It īpaši attiecībā uz drošības procedūru ieviešanu atsevišķās dalībvalstīs. Reizēm mēs redzam, ka IKO noteikumi pilnībā tiek ignorēti. Dažādās dalību valstīs ir dažāda attieksme pret IKO noteikumiem. Dažās valstīs mm, šī attieksme ir tāda diezgan nevērīga. Tātad trūkst harmonizācijas Kā jau es teicu, tas izskaidrojums ar IKO pastāvēšanas būtību. IKO nekad nespēja ātri reaģēt uz jauniem riskiem, kas parādās. Un uz riskiem, kurā zināmā mērā IKO ir bijis iesaistīts. Ja mēs runājam par avio pārvadātājiem, tad tiem ir problēmas ar dažādu noteikumu ieviešanu, ar drošības noteikumu ieviešanu jaunie tiesība akti netiek, tos nepavada ieguldījumu un ieguvumu analīze. Tātad mēs nevaram izdarīt nekādas secinājumus par to, vai kāda tiesība akta ieviešana patiešām ir devusi kaut kādus labus ieguvumus. Un arī netiek analizēts tas, netiek salīdzināta situācija ar tādu situāciju, kad nebūtu šī tiesība akta. Bet tas būtu jādara Ir nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģisku vīziju par to, kā būtu regulējama krāvu gaisa pārvadājuma drošība Eiropas līmenī. Īpaši jādomā par drošības procedūrām. Tās vajadzētu balstīt uz riska izvērtējumu un nevis balstīt uz kaut kādām administratīvām procedūrām. Noteikumiem jābūt ir līdzsvarotākiem, jāņem vārā, vērā dažādi risku veidi, gan ārējie draudi, gan iekšējie draudi. Tāpat jāatspoguļo arī pasažieru nērtības. Pasažieriem ir jāiziet cauri dažādām procedūrām, vai tiešām tās atmaksājas. Tiek pētīts drošības aprīkojums, šī infrastruktūra ir nepieciešams vairāk sadarbības starp partneriem kravas pārvadāšanas procesā, ir nepieciešams pamatīgi īstenot noteikumus un labāk uzraudzīt to ievērošanu. Ir nepieciešams mainīt pieeju vai paradigmu, tā iesaka mūsu pētījums. Fakti arī liek domāt par to, ka ir jāmaina šī pieeja. Manis aprakstītā situācija kopumā ir atspoguļot šajā diagramā. Ir ļoti daudz iestāžu, kas izstrādā standartus un noteikumus. Ir jāsamazina šo iestāžu skaits. Bez tam ir arī jāsalīdzina ieguldījumi ar ieguvumiem. Ieguldījumiem jābūt mazākiem šajos te drošības procedūrās. Ir vienmēr jābūt skaidram, kurš ir atbildīgs par drošības pasākumiem. Nedrīkst atbildību novelt uz cita pleciem ir jābūt drīzāk sadarbībai nekā savstarpējai vainošanai. ir nepieciešams paturēt spēkā līgumslēdzēju pušu uzticību, savstarpējo uzticību. Šobrīd katrs mēģina it kā atkratīties no atbildības. Un tas nav pareizi. Ir nepieciešama sadarbība un nevis šāda te konkurence. Sadarbība būs tad, ja būs vienkāršākas procedūras. Nedrīkst saglabāt šo te birokrātisko pieeju drošībā. Ir nepieciešama labāka simbioze starp dažādām iesaistītajām pusēm. Ir pārāk daudz tiesību aktu, kas ir spēkā, tas sadārdzina un sarežģīja visu situāciju. Eiropas līmenī šai drošības sistēmai jābūt efektīvākai. Šajā diagrammā zaļajos rāmīšos ir redzami tie pasākumi, kas varētu uzlabot situāciju. Nevajadzētu drošību nodrošināt tikai ar kontraktiem, ar kaut kādiem formāliem līgumiem. Vajadzētu vairāk patiesās sadarbības starp kravu pārvadojumos iesaistītajām pusēm un nepieciešams arī standartizēt prasības standartizācijai un certifikācijai jānotiek jau no pašas augšas līdz apakšai. Tā jāsākas ar to ierēģu apmācību, kas ir atbildīgi par drošības jautājumiem. Tad viņi būs gatavi uzņemties vairāk atbildības un labāk izpratīs šos drošības pasākums un drošības ķēdi kopumā. Tieši tādā virzienā mums vajadzētu iet. Ko konkrēti mēs varam izdarīt? Ir, protams, politiski pasākumi, ko mēs varam veikt. Priekšsēdētājs aicina runātāju beigt savu prezentāciju tuvāko minūšu laikā. Bet es gribētu vēl nobeigumā pastāstīt, ko jūs Eiropas parlamentā varētu darīt. Jūs varētu aicināt atrisināt šīs konkrētās problēmas, ir direktīva 300, kas tika pieņemta 2008. gadā, tā būtu ļoti labi un steidzam jāīsteno. Jāskatās, kādas izmaksas tā izraisa dalību valstīs un ir nepieciešams vadlīnijas visiem, sākot ar regulē, regulētajiem aģentiem un licencētajiem aģentiem. Sadarbībai ķēdes dalībnieku vidū ir jābūt uz lab, labprātīgai jāskatās arī uz pasažieru bažām, ne tikai uz kravu pārvadājumiem. Pasažieru drošība un kravu pārvadājumu drošība ir jāskata paralēli. Ir nepieciešams ietekmes novērtējums visām jaunajām regulām, un ir nepieciešams analizēt arī izmaksas, kādas būtu, ja stāsies spēkā regula, un kādas būs, ja nestāsies spēkā šī regula. Protams, jāveic investīcijas arī zinātnē un pētījumos. Tas īsumā arī viss par to, ko noskaidrojam pētījumā. Paldies, ir pieteicies Groškungs runā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par eh, šo stāstījumu. Protams, ka drošība ir diezgan komplicēts jautājums, bet eh, tas ir arī jāsaista ar eh, sadarbību starp dalību valstīm Eiropas Savienībā, kas, diemžēl, vēl nav augstākajā līmenī. Tas, ko es varēju izlasīt jūsu pētījumā, un arī tas, ko es dzirdēju šodien, uh, man lika domāt par to, ka nāk, nākotnē mums nāksies eh, strādāt pie šī temata gan Eiropas Savienības, gan arī globālā līmenī. Ir jāatcerās, ka nāk, pagātnes eh, kļūdas bieži vien ir saistījāmas ar to, ka Eiropas Savienība ir virzījusies uz priekšu, ir izteikusi dažādas priekšakmus, kas nav guvuši um, atsauksmes uh, globālajā līmenī. Uh, Un, protams, viss šis drošības jautājums ir ārkārtīgi komplicēts. Par to, ka ir jāvērtē riski, to es varu tikai un vienīgi piekrist. Mums ir jādomā ne tikai par administratīvo drošību, bet arī par efektīvo drošību. Šeit, es uzskatu, atbildības jautājums noteikti spēlēs ļoti nozīmīgu lomu. Ja mēs paskatāmies uz atbildību un uz to, ko jūs teicāt par dažādām valstīm, jūs arī citējāt dažādus piemērus, uh, Nu, es varu, pie, piemēram, domāt par eh, Beļģijas situāciju. Ja drošība ir saistāma tikai un vienīgi ar vienu parakstu, tad šķiet, ka šeit ir tikai un vienīgi administratīvā drošība nodrošināta. Mums vajadzētu paskatīties uz eh, nākamo līmenī, uz to, ka bieži viena piegādātāju ķēde nevar būt rītdienas risinājums. Protams, atbildības dalīšana ir laba, bet mums vajadzētu tomēr domāt par svarīgākajiem aspektiem drošībā, proti visiem posmiem, visiem līmeņiem ir jābūt pietiekami drošiem. Pēdējais punkts, par ko es vēlējos runāt, ir autonomija, kā arī iespēja nodrošināt savstarpēju atzīšanu. Uh, Esam jau pieredzējuši, ka ar dažādām tehnoloģijām var rasties problēmas. Piemēram, ja rīt mēs mēģināsim nodrošināt produktu skenēšanu, bet ja dažādas valstis nebūs atzinušas šo aparatūru, tad tas mums neko nedos. Mēs iespējams būsim ļoti daudz investējuši attīstībā, mēs būsim cerējuši, ka drošība kļūs labāka, bet tomēr mums vajadzētu domāt par savstarpējo atzīšanu tehnoloģijās. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt to, ko mēs vēlamies. Taču es ceru, ka mēs nepieļausim pagātnes kļūdas šajā tematā. Es jau ievadvārdot to pieminēju, un es ceru, ka galu galā mēs panāksim pietiekami daudz. Paldies. Eh, tagad eh, De Grandes kungs, kurš ir mūsu referents par šo jautājumu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Vaya por delante el agradecimiento al estudio exhaustivo que han realizado los. Es vēlētos pateikties eh, par šo ļoti aptverušo pētījumu, kas ir veikts pēc eh, komisijas pasūtījuma. Ja mēs paskatāmies uz draudiem, mm, kas pastāv pašreizējos pārvadājumos, ir vairākas lietas, ko vajadzētu ņemt vērā. Es vēlētos norādīt uz uh, savu ziņojumu par uh, gaisa pārvadājumiem. Mēs pētījām drošības jautājumus uh, attiecībā uz pasažieriem. Bieži vien rodas problēmas tieši ar izcelsmes valstīm, piemēram, ja mm, pasažieris nāk no Jemenas ir ļoti grūti pēc tam pilnībā saprast šo ķēdi. Taču šajā pētījumā ir iekļaut arī risku analīze, un, kā jau tika minēts, mums noteikti vajadzētu ņemt vērā uh, samērīguma principu. Mums vajadzētu arī domāt par kravu, kas tiek pārvadāta pasažieru um, līdmašīnās. Tātad vienmēr ir jāskatās uz šo samērīgumu, tam vajadzētu būt vadošajam principam. Šis pētījums Eiropas parlamentam būs ļoti vērtīgs, iespējams, ka tas būs ļoti vērtīgs arī komisijai, un tas varētu būt labs pamats arī turpmākajiem darbām. Tas nozīmē, ka mēs varēsim nodrošināt vēl augstāko harmonizācijas līmenī tiesību normām, kas attiecas uz kravu pārvadājumiem. Meisneris kundze, Lielas paldies priekšēdētāji, lielas paldies arī par eh, šo stāstījumu, par veikto pētījumu. Digrandis Paskvākungs jau stāstīja par savu eh, pasažieru drošības ziņojumu. Mm, krāvu pārvadājumi arī ir pietiekami nozīmīgi, jo ir jāatcerās, ka mm, pakās bieži vien var būt sprādzien bīstamas vielas, tāpat pakas par, pašas par sevi var būt bīstamas. Nu, no vienas puses, protams, eh, pasažieri transportē kravu arī eh, pasažieru lidmašīnās. Šis jautājums mums vēl ar vienu nav atrisināts, šī problēma vēl ar vienu pastāv. Nu, daļēji mēs esam it kā eh, centušies aizturēt eh, bīstamus aizdomīgus pārvadātājus, bīstamus pasažierus, bet mums vajadzētu iet mazliet arī tālāk, kā jau tika minēts, vajadzētu pietiekami domāt par pētniecību. Varbūt var atrast tādu optimālu tehnikas līdzekli, ar kuru mēs varētu visā pasaulē pietiekami labi pārbaudīt kravu, lai saprastu, ka tajā nav nekā bīstama. Manuprāt, harmonizēšana, par ko jūs runājāt, un arī standartizācija ir ļoti svarīgas lietas. Es bieži vien sev uzdodu jautājumu, kā mēs varēsim to panākt. Eiropas Savienības ietvaros jau ir grūti rast risinājumu, kā mēs atradīsim šo risinājumu, jo tiks iesaistītas arī trešās valstis. Paldies par pētījumu, jo es domāju, ka te ir ļoti daudz dažādu rīcības variantu. Mēs zinām, ka mēs varam uh, virzīties uz priekšu šajā jomā, un arī to darīsim. Nu, skatīsimies, kas mums no tā visa sanāks. Paldies, Durānas kundze. Paldies, priekšādātāji. Divas piezīmes. Pirmā, jūs runājāt par to, ko maksātu tas, ja mēs neko nedarīsim. Jā, tas ir svarīgi. Tātad, attiecībā uz šo risku izvērtēšanu es labprāt gribētu, lai arī pasažieri par to informētu. Jo, piemēram, visi šie jautājumi lūk par eh, šķidrumiem un tā tālāk, kas tiek pakļaut komitoloģijas lēmumiem. Nu, tie ir jautājumi, kas varbūt arī ir mums jāpārskata, jo tā arī, tas ir tāds jautājums, kas ir ar milzīgām izmaksām, un tur mēs neko nesam darījuši. Otrs par uh, Eh, avio kravām. Es domāju, ka šis apjoms sama, sam, samazināsies, jo tas ir ārkārtīgi dārgs transports un galvā nav nekāds jēgas pārvadāt preces ar, ar eh, lidmašīnām. Un tas tie ir taupības iemeslu dēļ samazināsies, cerams. Un turklāt, protams, ka šāda gaisa kravu pārvadājuma pastāv. Un ir ļoti sarežģīti procesi gan, proces gan ar certifikāciju, gan ar kontroli. Un te ir vajadzīga arī apjā, apmācība, turklāt arī personālam vajadzīga atbilstīga darba apstākļi. Šajās jomās mums jānodrošina sadarbība, jo nevar te būt, eh, eh, lūk, nekvalificēti darbinieki, kas pakļaut ļoti sarežģītiem, riskantiem darba apstākļiem. Gal galā situācija ļoti ir ļoti sarežģīta un attiecīgās puses nepietiekami sadarbojas. Tā ir kopēja atbildi, atbildība. Un lūk, visi, katrs, kuram no slinkums dod kaut kādu instrukcijas un tā tālāk uz papīra viens vienīgs paraksts uh, liecina par to, ka kravē ir droši, un es domāju, ka jābūt ar ciešākām kontrolēm, inspekcijām. Un nikālu noteikumu pilnīgi noteikti ir jāpiemēro. Un nu, es tātad ceru, ka pirmām kārtām kravu pārvadājuma apjoms ar lidmašīnām samazināsies. Uh, bet jāsaka, ka šāda vada risks turklāt ir saistīts arī pasažieru bagāžu. Tad arī tur ir vajadzīga tālāka, tālāka joma un turklāt apmācība, jā, izglītība, informācijas sliekšana darbiniekiem. Arī tas ir svarīgi, lai mēs varētu nodrošināt pietiekamu drošību gaisa pārvadājumu jomā. Paldies, tālāk, Fosters kundze. Paldies, priekšādātāji. Paldies profesorai par viņas prezentāciju. Diemžēl man nebija laika izlasīt visu dokumentu uzmanīgi cauri. Turklāt ļoti grūti bija saredzēt arī slaidus šeit uz ekrāniem, bet nu šķiet, ka tomēr kopumā ideju esmu sapratusi šim ietekmes novērtējumam. Nesmu pārliecināta, ka te bija kaut kādi, nu, tādi jaunumi, kas man būtu nākuši kā, kā tas pilnīgs pārsteigums, drīzāk tāds kopsavilkums. Nu, pirms desmit gadiem es biju referente strādājot pie lidostu harmonizācijas laikā pēc, 2000, pēc 11. Eh, septembra katastrofas. Un toreiz par to daudz ko runā, apspriedā, un jāsaka, vienkārši atbildi šeit nav. Uh, Eh, nav tādas atbildes, kas būtu pilnīgi piemērojami pilnīgi visās situācijās, nav arī preskriptīvas atbildes šajā gadījumā iespējams. Katrā ziņā situācija ir ļoti atšķirīga dažādās valstīs, un dažādas valstis līdz ar to var spērt adekvātus piemērotus soļus, eh, lai nodrošinātu atbilstīgu drošības līmeni, un varbūt šis līmenis arī ir pilnīgi atšķirīgs. Un grūti pateikt, nevarētu teikt, ka šeit kādam ir taisnība un kāds rīkojas pilnīgi nepareizi. Nē, dalībvalstīm pašām ir labāk izjūta par to, kādam riskam tas tiek pakļauts, bet, protams, tāpat laikā spēkā ir tāda regulējuma noteikuma, kas jau ir spēkā. Un tad, protams, tie ir arī attiecīgi jāievēro nenoliedzami. Pilnīgi taisnība, tad, kad jūs runājat par IKO, tas drīzāk ir tāds konsultatīvs orgāns, un viņiem nav tiesības kaut ko uzspiest, bet tāpat laikā lielākā daļa dalībvalsts šeit cenšas viņu rekomendācijas izpildīt. Runājot par dalītu atbildību, jā, tur gan jums taisnība, bet tāpat laikā jāatceras, ka pirms mēs sākam strādāt pie jauna regulējuma, mums ir jāskatās, ka ir arī, zinām, loma spēlējama izlūkdienestiem. Un tieši tāpēc ļoti daudz incidentu tikuši atklāti. Es domāju, ka mēs varbūt par daudziem nemaz neuzzinām arī attiecībā uz kravas pārvadājumiem, un tas labi. Uh, Es te jāsaka, gan nevaru piekrist savam kolēģim, Duran, kolēģē Durāns kundzei, jo es domāju, ka tie, kas strādā drošības jomā, nu, tas nenozīmē, ka viņi šobrīd jau ir mazāk kvalificēti vai sliktāk apmaksāti. Tas ir Eh, nu, nepareizi. Man liekas, ka tā nav. Un tas arī nav pieņemams. Gal galā, ja kompānija pieņem darbā cilvēkus, eh, lai tiktu kaut kāds darbs paveikts, tad taču ir iespējama lūk kolektīvā līguma slēgšanas priekšrocības, un šie darbinieki ir labi apmācēti citādi, jo mēs visi tas sēdētu tikai lidostās un nekur tā arī nespētu nokļūt. Nē, es domāju, ka viņi veic labu darbu, bet, protams, ka jā, atbildības sadalījums starp avio sabiedrībām un lidostām, tas ir tāds saržģīts jautājums. Manuprāt, problēmas nerad rodas arī ar informācijas izpēti par konkrētiem darbā pieņemamiem darbiniekiem. Ir visi šie datu aizsardzības pasākumi no vienas puses, bet jāsaka, šo darbinieku pagātne ir jāto pārbaudītai. Un šādai informācija ir jāpieprasa par konkrētu cilvēku, jo gal galā viņa pēc tam tiks uzticēta atbildība par cilvēku dzīvībām strādājot šajā uzņēmumā. Tātad, jā, tas ir sarežģīts jautājums, un es domāju, īpaši sarežģīts tas ir atsevišķām dalību valstīm. Tātad kopumā es varētu teikt, ka jums piekrītu, jā, ir vajadzīgi uz tehnoloģijām balsīt risinājumu, un tehnoloģijas tiek izgudrotas ar vienu no jaunu. Protams, ir arī sarežģīti eh, vienu otru kravu izlaist cauri metāla detektoram, tas vienkārši fiziski nav iespējams tiek nosūtīti milzīgi kravas, eh, um, kravas vienības, bet jūs runājat par nosūtītājiem. Es esmu bieži strādājusi ar avio eh, sektoru un aizsardzības sektoru un eh, esmu informēta par to, kā daudz kas tiek transportēts. Un nereti, protams, ir tā, ka informācija par to, zināšanas par to, kas šīs preces nosūta, uz kurien viņas tiek sūtītas, tātad savstarpējās pazīšanās, arī ir, nu, diezgan svarīgas. Eiropas Savienībā pārsvarā tas tā var funkcionēt, bet ārpus Eiropas Savienības, protams, šādi kontakti var būt krietni nestabilāk un, un saiknes tāpat. Tāpēc es domāju, ka šobrīd varbūt kontrolas ir eh, gana labas, varbūt ne tajā labākajā kvalitātē. Uh, Un pārsvarā krava, kas tiek parada ar pasažieru lidmašīnām, tiek atbilstīgi arī pārbaudīt un tā tālāk. Bet varbūt labāk būtu šos noteikumus vienkāršot. Nu, redzēsim, kāda būs komisijas komentāri par šo ietekmes novērtējumu. Protams, ka šis ietekmes novērtējums ļoti pamatīgs, bet varbūt komisija var pastāstīt mums arī, kā viņa uzskata, kas ir labākais veids virzīties uz priekšu. Paldies! Nu, tad tālāk komisijai vārds. Šeit ir iedusies Trošnaiders kundze, vai ne tā? Jā, lūdzu, jums vārds. Thank you and good afternoon. Uh, Paldies un labu visiem pēcpusdienu. Šajās diskusijās es gribētu pieturēties pie kraps pārvadājumiem ar lidmašīnām, un savukārt aviācijas drošības jautājumiem nepieskaršos tik daudz. Nu šķiet, ka diskusija laikā, es domāju, arī jūs esat uzzinājuši, ka šie drošības skeneri attiecībā uz šķidrumiem un tā tālāk ir saistīta ar to, ka Eiropas Savienība ir diezgan robusta vienkārša sistēma un tāda pamatīga drošības sistēma. Ir daudz cita nozars sektori, kur, ir būti, kur vienmēr notiek inspekcijas uzraudzība. Lidostas skatās uz to, kas notiek ar kravu apstrādi, kas notiek ar lūk ar šiem visiem pārvadājumiem, kā viņi rīkojas ar kravu. Komisija arī veic inspekcijas, tā veic 40 lidostu inspekcijas un vēl citas inspekcijas e, gadā dalību valstīs. Nu, dalību valsts tā sauc par kontrols programmām, tātad jā, mēs izvērtējam pašreizēju situāciju. un pēdējo pāris gadu laikā ir panākta diezgan pamatīga harmonizācija. Mums vairs nav šī 15. panta jautājumu, kur teikts, lūk, ka mēs varam paziņot dalībvalstī, ka konkrētā lidosta nav piemērota kravu pārvadājumiem. Šādu gadījumu vienkārši nav. Nu, varbūt tāpēc šo ziņojumu varētu nedaudz pielāgot šai informācijai, un dalībvalsts varētu arī saņemt iespējas komentāt, komentēt atsevišķus aspektus. Jo atsevišķi elementi, ko jūs atspoguļojat kā ārkārtīgi negatīvs, eh, ir attīstīti daudz tālāk nekā jūs to teicāt. Droši piegādes ķēde, protams, ir atbilstīgs instruments gaiskrauju pārvadājumu drošībā. Mēs cenšamies izmantot IKO, lai nosūtītos uz citām valstīm, un ļoti daudzas pasaules valstis labprāt izmanto šo instrumentu. Esam to izstrādājuši detalizēti, labi noteikumi pieejami nozarē, mūsu kravas pārvadāšanas nozare Eh, nu, var izmantot arī šo 100% alternatīvu, vai 100% skrīningu alternatīvu. Un tas, jāsaka, gan ir viens no sarežģītākiem, dārgākajiem pasākumiem, kas pieejam, pieejams. Par to, ka vairāk vajadzētu uz riskiem pamatotu darbību. Uh, Gaiskrauju pārdājumu tiesību akti, kas stājās spēkā šī gada 1. februārī, bija pirmais e, šāds tiesību akts, kas balstots uz risku izvērtējumu. Dalībvalsts palīdzēja komisijai veikt pilnu risku izvērtējumu kopā ar kolēģiem no pretterorisma dienestiem, no iekšlietu ministrijām. Pilnībā izvērtējām riskus. Tieši attiecībā uz gaisa pārvadājumu drošību un tas tie kalpoja kā pamats tiesību aktu pieņemšanai. Mēs turpinam tiesību aktus piemērot, ir lūk jau trešie grozījumi izņēmumu, pieļautu izņēmumu gadījumos un strikto pasākumu jautājumos. Un tas tāpēc, ka saņem arvien, ja, saņemam arvien jaunu informāciju par draudiem un vājām vietām trešo valstu lidostās. Un visbeidzot, nebūtu panākta šī harmonizētā, striktā sistēma. Tad tas, kas notika šī gada 1. jūnijā, tas nekad nebūtu noticis. Eiropas Savienība un ASV vienojās par savstarpēju atzīšanu attiecībā uz saviem gaisa kravu pārvadājumiem un to drošības režīmiem. Tā rezultātā izvaramies no visas dubultās kontrolas un pārklāšanās inspekciju jomā Eiropas Savienības lidostās attiecībā uz kravām, kas tiek nosūtītas ar lidmašīnām uz ASV. Un, un šāda savstarpē vienošanās nebūtu bijis iespējama, ja šī sistēma mūs, mums Eiropas Savienībā jau nebūtu augstā mērā harmonizēta, un ja mūsu partners nebūtu pārliecināts, ka mēs piemērojam striktus noteikumus saskaņotā un efektīvā veidā. Paldies, priekšādātāji! par uzmanību. Makario, like... Paldies, Makarijo kundze, vai jums ir kas piebilstams? Ehm, muito obrigada pelos comentários. Um, uh... Paldies par uh, jūsu komentāriem. Vispārēji runājot, varu piekrist tam, ko jūs teicāt. Domāju, ka tas atainojas arī manā ziņojumā. Protams, šis eh, process ir ļoti komplicēts un ir pilnīgi skaidrs, ka uh, uh, drošības jēdziens un arī drošības piegādes ķēde ir uh, pietiekami vērtīgs. Bet, protams, ir arī dažādi trūkumi, kāpēc mēs nevaram pilnībā īstenot šo ķēdi. Visas iesaistītās puses, diemžēl, neuzņemas atbildību, tieši tāpēc mums ir arī vajadzīga paradigmas maiņa tā lai mēs varētu nodrošināt labāku līdzsvaru starp to, ko mēs darām pašlaik attiecībā uz pasažīriem un eh, to, kas eh, tiek darīts eh, attiecībā uz kravu. Ir jāatcerās, ka ļoti daudz kravas tiek pārvadāts pasažīru lidmašīnās. Tieši tāpēc mums vajadzētu līdzsvarot prasības, kas tiek attiecinātas uz pasažīriem un uz kravu drošību. Šis ķēdes jēdziens, protams, ir intelektuālā ziņā ļoti vērtīgs, bet, eh, lai tas varētu dot kaut kādu jēgu, tad tas, protams, ir jāizteno praksē. Mums ir jāiztulko un jāizvērtē risks, ir jānodrošina informācijas apmaiņa, pieredzes apmaiņa. Tam visam ir eh, jānotiek eh, visos procedūras posmos. Nedrīkstētu būt arī eh, negatīva birokrātija. Īsnībā šeit ir runa par atbildības deleģēšanu un nodošanu. Tas nozīmē, ka galu galā reālā drošība pat samazinās. Ja situācija ir tik sarežģīta, tad mums noteikti ir jāmaina paradigma. Mums vajadzētu dot atbildi pašreizējām komercijas un arī uzņēmumu prasībām. Ir jāņem vērā jaunās tehnoloģijas, ir jādomā par apmācību, ir jādomā par visiem, kas ir iesaistīti šajos procesos un procedūrās. Ir vajadzīga visaptveroša izpratne par to, kas īsti ir risks. Tāpat arī ir jābūt eh, harmonizētai pieeja attiecībā uz riska izvērtēšanu, uz mm, informācijas apmaiņu. Šī sistēma mums ir jāuzlabo. Iespējams, ka līdz šim šī sistēma mums ir labi noderējusi, bet tā tagad ir jāuzlabo un ir jāturpina šie uzlabošanas darbi. Protams, nedrīkstētu būt tā, ka uzņēmēju darbībā iesaistītajiem, līdz ar to rodas papildu izmaksas. Mums ir jāsadala atbildība un jāsamazina gan tiešās, gan netiešās izmaksas. Paldies sama, um, pa profesorei Makarijo par to, ka viņa varēja ierasties uz mūsu sanāksmi, par to, ka viņa prezentēja savu ziņojumu un arī atbildēja uz deputātu komentāriem. Vēlreiz paldies jums! Kolēģi, tagad ir paredzēta 20 minūšu pauze un tad pievērsīsimies e, turisma darba grupai. Pārtraucu sanāksmi līdz 17.30. Es varētu arī paziņot, ka ceturtdien 6. septembrī no 9 līdz 18.30 notiks nākamā mūsu komitejas sanāksme. Paldies!